Labrīt, kolēģi! Mūsu kolēģis Makmilans Kotkungs vēlējās atklāt eh, šo sanāksmi, taču, diemžēl, ir lieli uh, satiksmes eh, sastrēgumi Briselē, un viņš vēl nav paspējis ierasties. Un uh, Burtiski pēc uh, minūtēm piecām desmit viņš būs ar mums kopā, taču viņš lūdza sākt uh, bez viņa. Viņš arī vēlējās uzaicināt Pačāli kungu un Makārtī kungu. Pačāli kungs ir jau šeit. Un līdz ar to mēs uzklausīsim eh, tātad ziņojumu par pār klimata pārmaiņām un pārtiks apgādes drošību. Tas ir ļoti interesants temats. Jūs zināt, ka drīz notiks eh, vides fórums Kopenhāgenā, kur tiksies visas pasaules pārstāvi. Tādēļ šī mūsu tikšanās ir ārkārtīgi uh, saulēcīga. Kas ir jāpanāk Kopenhāgenā? Vispirms ir jāpanāk vispasaules saistoša vienošanās par klimatu. Mēs nedrīkstam samazināt vai pazemināt eh, savus izvirzītos mērķus. Mums tie ir jāpanāk. Diemžēl laiks nespēlē mūsu labā, un mums ir jārīkojas izšķirīgi. Eiropa ir uzņēmusies līdera lomu, un mēs eh, nākam klajā ar eh, vistālējošāko Uh, piedāvājumu. Runājot par uh, CO2 samazināšanu uh, no automašīnām, no citiem transporta līdzekļiem, kopēja pasākumu realizēšana, oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju ieviekšana un tālāk. Un tā tālāk tas ir tāds signāls visai pasaulē par to, ka Eiropas eh, Savienība ir uzņēmusies savas saistības un uztver tās nopietni. Pagājušā nedēļā parlaments pieņēma rezolūciju par klimata konferenci ar absolūto vairākumu. Mēs vēlamies eh, sacīt attīstītajām valstīm, ka mums visām kopā uh, ir par 25 līdz 40% jāsamazina CO2 emisijas. Savukārt jaunatīstības valstīm ir jāveic samazinājums par 15 līdz 30 procentiem. Un jaunatīstības valstīm ir skaidrs, ko tas nozīmē. Eiropas Savienība izrāda savu solidaritāti Un mūsu kopējais ieguldījums, kas palīdz jaunatīstības valstīm uh, pielāgoties jaunajiem apstākļiem, ir ļoti nopietns solis, kam ir paredzēta pāri par 30 uh, miljārdiem eiro līdz 2020. gadam. Tas ir 7 līdz 5 miljārdi gadā, un tas varētu būt tāds starta kapitāls uh, šīm valstīm. Eh, tālāk ir paredzēti daudz augstāki apjomi. Faktiski šeit ir runa par savstarpēju uzticēšanos un uh, par ticamību, kā arī solidaritāti, ko mēs izrādam jaunatīstības valstīm. Arī Eiropas Savienībai ir jāpaveic savi mājas darbi. Uh, vispirms uh, ir jārunā par to, kā mēs esam izpildījuši Kyoto uh, Eh, saistības, un jāsaka, ka mums tas ir izdevies. Un šobrīd ir pienācis laiks, kad visai starptautiskai sabiedrībai ir jāuzņēmas atbildība un jāstrādā pie tā, lai rastu kopīgu risinājumu. Mēs zinām, ka ASV administrācija, mūsuprāt, nevar e, turpināt slēpties aiz kongresa muguras. Tas, protams, ir labi, kā e, pats prezidents Obama ir iesaistījies. E, Un uh, mums ir redzams, ka viņš ir par to, lai mēs panāktu vienošanos, kopēju vienošanos Kopenhāgenā. Arī uh, Ķīnai Ķīna savā eh, jaunākajā piecgadu plānā ir eh, apņēmusies par 20% samazināt eh, CO2 izmēšus. Arī Brazīlija, Indija, tātad šīs ir ļoti svarīgas valstis, kas bet šīs valstis gatavo alternatīvu tekstu tam, ko ir sagatavojis Dānijas valdība. Tas, tās ir laba ziņas. Jo pamatā tekstu atbalsta uh, G77 par, un tas liecina par to, ka diskusijas būs nopietnas. Es vēlētos minēt vēl kādu ļoti svarīgu punktu, un proti nepieciešamību izveidot patiesu Eiropu, kopēju Eiropas enerģētikas politiku. Tā ir jābūt saistītāji ar politiku pret klimatu pārmaiņām. Tas, protams, ir labi. Uh, bet energoapgādes drošība arī ir svarīgs jautājums, jo daudz cilvēku Eiropā šai ziņā nejūtās droši. Jāsaka, mūsu enerģētikas politikai vajadzētu apvienot abus šos aspektus, jo nerisinot enerģētikas jautājumus, mēs nevaram uh, uh risināt arī klimata pārmaiņas jautājumus. Mums ir jāveido jauna solidaritātes koncepcija, uh, apgādē ar energoresursiem. Jāsveido tādas eh, infrastruktūras, kas atbilstu 21. gadsimtam un jaunajām prasībām, izmantojot jaunus enerģētikas avotus um, un veidojot energoekonomisku enerģētiku. Katra valsts zina, ka tas ir jādara, taču neviena valsts to nevar izdarīt vienatnē. To var izdarīt tikai veidojot ilgspējīgu ilgtermiņa Eiropas investīciju sistēmu. Un tas ir minēts mūsu Lisabonas līgumā. Solidaritāte no energoapgādes drošības un energopolitikas viedokļa. Solidaritāte nozīmē mūsu kopienu, veidojot drošu Eiropu un Eiropu, eh, kas cīnās pret klimatu pārmaiņām, nodrošina zemu izmešu līmeni savai rūpniecībai un enerģētikai. Un gal galā mēs vēlamies dzīvot mierā ar mūsu planētu. Ko mēs vēlamies, ko mēs varam izdarīt kā atsevišķi indivīdi? Mums ir jāmaina uh, savi paradumi sākot ar mājokļiem, kuros mēs dzīvojam, līdz automašīnām, ar kurām braucam, līdz uh, rūpnīcām, uh, ko mēs uh, ceļam, uh, līdz ikdienā lietojamām lietām un priekšmetiem. Pavisam vienkāršas lietas, uh, kā piemēram tīrākas degvielas, uh, siltināti mājokļi un tā tālāk un tā tālāk. Bet ir vēl kas, mm, kāda lieta, kas mums būtu jāmaina. Proti, mums jāmaina veids, kā mēs ēdam. Nu, ne katrs vēlas būt veģetārietis, mana meita ir veģetāriete, jau pēdējos desmit gadus es gan nē, diemžēl. Taču katrs var e, vismaz vienu dienu nedēļā nēst gaļu. Tā ir lieliska doma. Un Pols Makārtnīs ir tas, kas eh, propagandē šo ideju par to, ka ja mēs ēdīsim mazāk gaļas, tad mēs eh, cīnīsimies pret globālo sasilšanu. Var jau būt, ka mēs katru dienu nēdam gaļu, taču mums parlamenta ēdnīcā, ja mēs paskatāmies, ir vismaz puse ēdienu, kas nesatur gaļu. Es jūs vienkārši par to informēju. Piemēram, pirmdiena bez gaļas ir iniciatīva, kas ļauj cilvēkiem izdarīt patiesas izmaiņas. Ietekme uz klimatu, ko rada pārmērīga gaļas ražošana, ir kļūst acīm redzama. Mēs nevaram ignorēt to, ko mēs daram ikdienā mājās, ko mēs daram uz vietām, kāda ir mūsu paradumi. Bitlēm bija ļoti ļoti uh, slavena dziesma. Uh, un tās nosaukums bija Saule lec. Un jāsaka, ka ledus lēnām kūst, skatoties nākotnē. Un uh, eh, saula lec, un mums ir jāpārliecināts, ka tā turpinās lekt līdz šim un vēlam visu labāko mūsu zemē. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sirsnīgs paldies jums, Makmilēna Skota kungs, paldies, ka jūs ieradāties Eh, šeit, šajā konferencē. Paldies par jūsu priekšlikumu. Jūs to piedāvājāt. Mūsu birojas un visi viceprezidenti arī pieņēma jūsu šo ārkārtīgi labo ideju uzaicināt Polu Makārtniju un eh, doktoru Pačauri, eh, kas abi ir vidas aktīvisti un Pačauri kungs ir atbildīgs par starptautisko komisiju klimatu pārmaiņām ANO. Sirsnīgs paldies, ka jūs uzaicinājāt arī parlamentu vadību. Paldies, prezidenta kungs. Es atvainojos, ka es nokavēju savu paša uzklausīšanas sākuma. Labrīt visiem klātesošajiem! Diemžēl es aizkavējos ceļā no lidostas ar polu. Nākamnedēļ sāksies Kopenhāgenes samits. Šīs dienas uzklausīšana ir par tēmu, kas nav iekļauta Kopenhāgenes samitā. 2006. gada ANO pārskatā ir rakstīts, ka pasaules lopkopība ražo vairāk siltumnīcas gāzu nekā transports, piemēram. Transports rada 13% eh, CO2 izmešu un lauksaimniecība 18%. Pagājušajā nedēļā apvienotajā karalistē lauksaimniecības eh, ministrija nāca klajā ar pētījumu par to, ka eh, gaļas ēšana nemaz nav tik veselīga. Es pats pēdējo reizi ēdu gaļu pagājušo gadu Ziemassvētkos. Šī tēma ir ir ļoti daudz šķaitņēnu. Tajā ietilps gan lauksaimniecība, attīstība, vīde. Šorīt uzklausīsim parlamenta deputātus, tāpat arī uh, starptautiskās klimata pārmaiņa uh, komisijas uh, prezidenta uh, Raģe, Raģendras Pačauri runu. Uzklausīsim arī citus uzaicinātos viesus. Godātais priekšsēdētāja kungs, Ķīna aug ļoti strauji un šī izaugsme rada ļoti lielu sasilšanu. Ķīnieši arī prasa savā uzturā aizvien vairāk vairāk gaļas. 10. decembrī ir starptautiskā cilvēktiesību diena. Es esmu viceprezidents, kurš Eiropas parlamentā atbildīgs par demokrātijas un cilvēktiesību jautājumiem. Es domāju, ka 5 līdz 7 miljoni ieslodzīto Ķīnas cietumos nesaņem e, nekādu gaļu savā uzturā vispār. Nākamnedēļ pasaules valstu un valdību vadītāji tiksies Kopenhāgenā, lai pieņemtu kaut kādus lēmumus, kas skars mūs visus, bet mēs arī paši varam lemt par to, kā palēnināt klimata pārmaiņas. Iedīsim mazāk gaļas, sasilšana būs mazāk strauja. Paldies! Yeah, Dāmas un kungi, godātie draugi, liels paldies Edvardam Makmēlenam Skotam, paldies prezidentam Jeržiem Buzikam par lielisko runu, ko viņš teica ievadot mūsu uzklausīšanu. Es esmu Jolainens un esmu vides komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā. Es vadīšu paneļu diskusijas šajā pirmajā daļā līdz pirmajai kafijas pauzei. Pēc kafijas pauzes mēs uzklausīsim Sēra Pola Makārtnī un Rodžendas Pačūri runu. Eiropas parlaments ir bijis tāds kā dzinējs spēks klimata aizsardzības pasākumos. Mēs esam devuši lielu ieguldījumu šajā cīņā pēdējo gadu laikā. Mēs esam iesaistījušies klimata pakotnes veidošanā, tā tika pieņemta pagājušā gada beigās. Mēs ieradīsimies Kopenhāgenes konferencē ar oficiālu delegāciju, kuras sastāvā būs 15 deputāti no dažādām politiskajām grupām. Taču patiesībā mūsu skaits būs daudz lielāks Tautas pārstāvju interese par klimatu jautājumiem ir tik liela, ka patiesībā uz Kopenhāgenu brauks vairāk nekā 70 šī parlamenta deputātu. Mēs zinām, ka no ASV kongresa uh, un senāta ieradīsies arī kādi 60 pārstāvi. Un es domāju, ka mums tiešām būs ļoti liela loma Kopenhāgenā. Parlamentārieši gan neiesaistīsies sarunās, to darīs valdību pārstāvi, bet mēs būsim tādi kā uzraugi, tādi kā novērotāji, skatīsimies, kā padomu, kā komisija uzvedas, vai viņi ievēro mūsu priekšlikumus un mūsu saistības, mūsu solījumus. Mums būs jābūt tādai kā spiedienu izdarošai grupai. Mēs mēģināsim radīt pozitīvu klimatu un dinamisku notikumu gaitu nākamnedēļ, lai Kopenhāgenā valdības izdarītu vairāk nekā tās ir solījušas mājās. Bālī un Rio de Janeiro li, līdzīgās konferencēs mēs redzējām, ka arī pilsoniskā sabiedrība, to starp parlamentārieši, vienmēr uz, ieņem ļoti būtisku lomu šādās ANO konferencēs. Eiropas parlamentā mēs esam pieņēmuši, rezolū, pieņēmuši rezolūciju, ko pieminēja Jiržī Buzek savā uzvad, ievadrunā. Tā ir ļoti plaša rezolūcija. Mums remisija tirdzniecības sistēma ir mērķi, kā samazināt CO2 izmešus, taču Jāsaka, ka šajā procesā jāiesaista ne tikai ražotāji un rūpniecība, ir jāiesaista transporta sektors un visi tā aspekti, ne tikai sauszemes transports, bet arī aviācija, gaisa transports un jūras transports. Šīs transporta nozares aizvien vairāk emitē dažādas siltumnīca efektu gāzes. Tāpat arī mums jādomā par mežiem un par augsnes izmantošanu. Un tad nu mēs tieši nonākam pie šīs dienas uzklausīšanas tēmas, pie mūsu eh, pārtikas lietošanas paradumiem, pie veida, kā mēs apgādāsim aizvien pieaugušo pasaules iedzīvotāju skaitu ar pietiekamu pārtiku. Es esmu ļoti priecīgs jūs iepazīstināt ar runātājiem. Pirmais ir doktors Alans Dankurs, kurš pārstāv Londonas higienas un tropiskās medicīnas skolu. Pēc tam, eh, skolu pēc tam runās Mairīda Magenese, kas ir referenta kopīgā lauksaimniecības politikā un pasaules eh, pārtiks problēmu jautājumos. Pēc tam Arsēnis Kungs, kas ir vidus komitejas deputāts Eh, Eiropas parlamentā. Mēs esam cilvēki, kas pārstāv demokrātiskas sabiedrības, un tādēļ runātāja viedokļi var būt atšķirīgi. Ir cilvēki, kas uzskata, ka klimata pārmaiņas jau ir sākušās un nedrīkstam zaudēt ne mirkli, lai cīnītos pret tām. Tāpat laikā ir arī tādi cilvēki, kas noliedz klimatu pārmaiņu esamību. Viņi uzskata, ka nenotiek globālā sasilšana. Viņi, protams, arī izteiksies šajā uzklausīšanā. Viņi teiks, ka um, gaļas patēriņam nav nekāda sakara ar Mm, globālo sasilšanu un klimata aizsardzību vispār. Bet tas tikai demonstrēs vēlreiz to, ka dzīvojam demokrātijas apstākļos. Man liels prieks aicināt pirmo runātāju, doktoru Alanu Dankūru. Es gribētu aicināt jūs stādīties priekšā un tad teikt savu runu. Paldies, Lēnen kungs, paldies par šo uzaicinājumu. Ierasties šeit es esmu ļoti pagodināts ar šo uzaicinājumu. Mums ir nepieciešams pārtika, nepieciešama pārtika, lai mēs varētu izdzīvot, taču cik daudz tās ir vajadzīgs un kāda veida pārtika? kā jāveido mūsu diēta un ēdienkarte. Līdz šim tādiem cilvēkiem kā man eh, tas ir bijis eh, galvenokārt svarīgs jautājums, jo es esmu pārtiks speciālists un arī ANO ierēģiem tas ir bijis svarīgs, jo viņi veido vadlīnijas cilvēkiem, kādu pārtiku jāreklamē kā veselīgu pārtiku eh, sabiedrība zina, ka ir saikne starp ēšanas paradumiem un veselību, un, protams, ka šim jautājumam ir jābūt gan valstu uzmanības lokā, gan arī starptautisko vadlīniju izstrādātāju uzmanības lokā. Taču šobrīd šķiet, ka ir nepieciešama vēl plašāka sabiedrības iesaist šo jautājumu uh, debatēšanā. Pārāk tālu akadēmiķi ir, uh, nav runājuši ar dažādiem ierēģiem un valdības pārstāvjiem skābjiem. Līdz ar to zinātnes pētījumi ir par, palikuši nemanīti, bet tagad klimata pārmaiņu laikā ir jānotiek pārmaiņām, ir jādefinē stratēģijas, kas palīdzētu nodrošināt to, ka sabiedrība var ēst veselīgi un arī tā, lai nekaitētu videi. Tāda ir jaunā pieeja. Lauksaimniecības sektors rāda 10 līdz 12 procentus no visām siltumnīcas gāzes emisijām pasaulē. Būtiskas papildus emisijas rodas tādēļ, ka lauksaimniecība izmaina zemes lietojumu, piemēram, notiek atmežošana. Un šī sektora emisijas par pusi pieaugs tuvākajā laikā. Tātad būs par 50% vairāk šo, emisijas, gā, šo gāzu emisijas līdz 2030. gadam lauksaimniecībā. Ko mēs varam darīt? Pārtika mums, protams, ir vajadzīga. Lauksaimniecības sektors, tas ir zemnieki, arī ražo šo pārtiku. Mums ir jājautā tādi pamatjautājumi, cik daudz pārtikas mums patiesi ir vajadzīgs un kāda veida pārtiku vajadzētu ražot un patērēt, ja mēs nopietni vēlamies apturēt klimata pārmaiņas. Šie ir ļoti būtiski pamatjautājumi, kas sasaista lauksaimniecību, pārtiku, veselību un klimata pārmaiņas. Šī gada sākumā starptautiska zimnieku grupa, kuru koordinēja Londonas higienas un tropiskās medicīnas skola, sanāca kopā, lai rastu atbildes uz dažiem no šiem jautājumiem. Mēs definējam potenciālās stratēģijas, kas varētu palīdzēt samazināt CO2 samazinājumu līdz 2020. gadam vismaz lauksaimniecības sektorā. Un bez tām pirmo reizi mēs kvantitatīvi arī aprēķinājām, kāda ietekme šīm stratēģijām būtu uz sabiedrības veselību. Tas bija tāds eksperiments, teorētisks eksperiments. Mēs mēģinājām definēt, vai būtu vēl kaut, kādas, kaut kāda blakus ieguvuma cilvēku veselībai no šīm politikām, kas būtu izstrādāts galvenokārt, lai samazinātu siltumnīcas gāzu emisijas. Mūsu darbs pavisam nesen tika publicēts uh, žurnālā The Lancet, kas ir ļoti respektabls medicīnisks žurnāls. Mēs iesākām ar hipotēzi, ka uh, siltumnīcas gāzu emisija lauksaimniecības sektorā ir jāsamazina tikpat daudz kā citos sektoros, piemēram, transporta sektorā. Mēs e, uzskatījām, ka mums nav vairs iespējams izvēlēties, kur samazināsim emisijas. Emisijas jāsamazina pilnīgi visur. Aprēķinus pamatojām uz datiem, kas nāca no apvienotās karalists, datiem par emisijām un uh, cilvēku lietoto pārtiku. Jūs zinat, ka FAO ir aprēķinājis, ka lopkopība rāda četras piekdaļas no visiem, visām emisijām lauksaimniecībā. E, tas nozīmē, ka mūsu galvenā uzmanība tika pievērsta lopkopības nozarei. Protams, ir iespējams lauksaimniecībā visur darboties efektīvāk, e, teiksim, var samazināt e, atkritumu apjomu, un tomēr tanīpat laikā tās stratēģijas, kas ir tieši saistītas ar lopkopības sektoru menedžēšanu, mums šķiet visefektīvākās. Gaļa un piens nav obligāti jāiekļauj uzturā. Cilvēki var būt veseli arī bez tiem. Daži pētījumi liecina, ka neliela daļa gaļas, tomēr nedaudz gaļas diētā ir nepieciešams bērniem līdz 5 gadu vecumam, jo ir atsevišķi minerāli un vitamīni, kas sastopam tikai gaļā. Tāpat laikā ir pavisam skaidrs, ka Pārāk daudz gaļas un piena uzturā e, var radīt problēmas veselībai, īpaši pieaugušiem cilvēkiem. Nu, piemēram, e, dzīvnieku izcelsmes produkti e, rāda ļoti lielu piesātināto tauku saturu cilvēku asinīs, un tas pastiprina risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām. E, Bez tam uh, sarkanās gaļas patēriņš uzturā ir saistīts ar potenciālo uh, predispozīciju organismā rasties vēzim ļaundabīgiem audzējiem. Visi šie pētniecības uh, projekti ir sarežģīti. Taču galvenais ieteikums cilvēkiem ir lietot mērenā daudzumā visus pārtiks produktus. Lauksaimniecības sektors daudzus gadus ir mēģinājis darboties efektīvāk un samazināt siltumnīcas gāzu emisijas, un tiešām ir panākti būtiski uzlabojumi. Un tomēr eh, jaunākās aplēses rāda, ka šīs stratēģijas, kas ir piemēram eh, mēslu apsaimniekošana, tāpat arī eh, oglekļa dioksīdu uztve, novēršana ir nepietiekams stratēģijas. Mēs domājam, ka vēl papildus ir nepieciešams samazināt apvienotās karalistes lopkopībā izmantojamo lopskaitu par 30%, lai apvienotā karaliste izpildītu mērķus CO2 izmešu samazināšanai. Taču mūsu galvenais uzdevums bija ne tikai definēt potenciālās stratēģijas sektorā, bet arī uh, veiktā plēses par to, kā šī stratēģija ietekmēs sabiedrības veselību. Mēs pieņēmām, ka 30% samazinājums lielopu skaita ziņā nozīmē, ka samazināsies attiecīgi arī dzīvnieku pārtiks, produ, dzīvnieku produktu izmantošana cilvēku pārtikā. Uh, mēs eh, galvenokārt pievērsāmies piesātināto tauku patēriņam. Išēmiskā sirds slimība ir viens no izplatītākajiem nāvs cēloņiem pārtikušās uh, eh, valstīs. 7 miljonu cilvēku katru gadu mirst ar šo slimību. 30% samazinājums piesātināto tauku patēriņā mūsuprāt nozīmē, ka būtiski samazinātos par 17% varētu samazināties šī pāragrā nāve no sirds un asinsvadu slimībām eh, pieaugušo vidu eh, apvienotajā karalistē. Tas nozīmē, ka mēs glābsim 18 tūkstošu pāragra mirušo cilvēku katru gadu. Tas būs apmēram 3% no visām pāragramajām nāvēm apvienotajā karalistē. Tātad mēs definējam stratēģiju, kā lauksaimniecībā apvienotā karalista varētu samazināt CO2 emisijas, proti samazināt samazinot audzēto lopu skaitu. Un mm, tāpat arī uh, secinājām, ka tas, va, ja tas samazinātu piesātināto tauku patēriņu cilvēku uzturā, tas varētu būtiski uzlabot sabiedrības veselību. Tas, tā ir patiešām ļoti laba ziņa. Tas ir lielisks secinājums. Tas nāks par labu gan videi, gan sabiedrības veselībai, ja mēs šo stratēģiju izmantosim. Visi būs ieguvēji. Bez tam mēs e, pētījām Eh, šo te vienu aspektu tikai, bet varbūt vēl ļoti daudz citu aspektu. Nu, piemēram, varētu samazināties atsevišķu ļaundabīgu audzēju paveidu izplatība, ja samazinātos uh, eh, dažu pārtiks produktu lietošana. Protams, mēs atzīstam, ka tie ir tikai norādījumi, tā nav absolūtā patiesība, tas, tas ir uh, pierādītas hipotēzes Taču mēs domājam, ka ir vērts pētīt dažādos aspektus cilvēka uzvedībā. Protams, kā mūsu pētījumam ir trūkumi, mēs ņemam vērā tikai apvienotās karalistes datus. Um, ir cita, citi lopaudzēšanas veidi, kā piemēram aitu audzēšana mazos ganāmpulkos nav tik kaitīgi kā intensīvā lauksaimniecība. Mūsu secinājumi ir attiecinām tikai uz tām valstīm, kurās ēd daudz gaļas. Miljoniem cilvēku nabadzīgās valstīs, protams, nevarēs iztikt bez savu nelielo ganāmpulku atbalsta. Uh, ir priekšlikums samazināt lielopu skaitu tikai tajās valstīs, kur tiek patērēts ļoti liels gaļas īpatsvars uzturā. Mēs neuzskatām, ka jātiek vaļā no visiem lielopiem. Cik reāli tas ir, cik reāli ir mainīt patēriņa paradumus? Apvienotajā karalistē pieauguši vīrieši ēd vairāk nekā vienu kilogramu gaļas un gaļas produktu katru nedēļu Vai tas tiešām ir nepieciešams ēst tik daudz? Skaidrs, ka no veselības viedokļa tas nav vajadzīgs. Es uzskatu, ka liela, uh, liels īpatsvars uh, dzīvnieku izcelsmes produktu ne, negatīvi ietekmē veselību. Dietologi to neiesaka. Nesen ir aprēķināts, ka valstu dietas, dietologu uh, um, ieteikumu ievērošana varētu samazināt veselības aprūpas izdevumus par 20 miljardiem mārciņu gadā. Vairākas valstis jau ir ķērušās pie stratēģijas, mēģina aicināt iedzīvotājs patērēt mazāk gaļas. Beļģijā, piemēram, Gentas pilsētā ierēģi ir nolēmuši nepiedāvāt gaļu vienu dienu nedēļā neviena restorānā vai ēdnīcā. Zviedrijā dietologi uzskata, ka gaļas patēriņš ir jāsamazina. Zviedrijas pārtikas produktos. Tagad ir uz etiķetes norādīta oglekļa pēda, ko atstāja šis produkts. Tie ir ļoti svarīgie pirmie soļi, ko mēs varam spērt, lai risinātu klimata katastrofu, kas mums uzglūn, ja mēs neko nedarīsim. Mums ir izvēle, piemēram, izvēle, ko mēs ēdīsim, un šī izvēle jāizdara ļoti nopietni. Gan valdībām, gan patērētājiem šī izvēle bieži ir ļoti sarežģīta. Taču skaidrs, ka eh, mēs eh, varam veikt šo mazo ieguldījumu, piemēram, samazināt gaļas patēriņu, lai palīdzētu planētai. Paldies! Yeah, so much, Lielas paldies tām kūrkungam par šo ļoti jauko un patīkamo ievadrunu mūsu uzklausīšanā. Tiek organizēta arī iniciatīva neēst gaļu pirmdienās. Es pieļauju, ka piekdienās varētu neēst gaļu, jo tā ir tāda sena katolicisma tradīcija. E, tūkstošiem gadu cilvēki jau ir zinājuši, ka viena diena nedēļā bez gaļas ir kaut kas labs un kaut kas ļoti veselīgs. Šķiet, ka cilvēki šo gudrību jau ir pārzinājuši jau gadsimtiem ilgi. Tagad mēs varam pievērsties citiem runātājiem, un es lūkšu, lai viņi izsakās neilgākā četras minūtes. Tas ir ļoti labs uh, uzstāšanās laiks šajā parlamentā. Došu vārdu Mairadai Maginisai no lauksaimniecības komitejas, lai viņam teiktu savu uzrunu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, ka brīdinājāt mani, ka nedrīkst runāt ilgāk par četrām minūtēm. Jāsaka, es arī esmu katoliete. Varbūt īsnībā runa ir par reliģiju. Mums teica, ka piekdienās esot jāiet zivs, lai glābtu savas dvēseles. Tagad mums saka, ka mums pirmdienās ir jāizvairās no gaļasēšanas, lai mēs glābtu savu planēti, planētu. Jāsaka, ka diemžēl neviens no šiem diviem variantiem nedarbojas. Es domāju, ka Tikai veģetārieši varētu ieteikt pirmdienās neēst gaļu. Mūsu mājās mēs eh, cepam gaļas cepati eh, svētdienās. Mums nepatīk neko mest ārā, un tāpēc pirmdien mēs noteikti ēdīsim cepašu pārpalikumus. Jebkurā gadījumā tas bija tikai joks. Es darbojos ne tikai lauksainiecības komitejā, bet arī vides komitejā. Būtu ļoti jauki, ja visi tie, kas šodien izteicās, respektētu šo uh, parlamentu un uzklausītu viens otru. Šķiet, ka mēs runājam tādās paralēlos universos. Taču, jebkurā gadījumā, es ceru, ka mēs viens otru uzklausīsim un ka mēs viens no otra arī kaut ko mācīsimies. Es ceru, ka mēs visi varēsim dziedāt no vienas dziesmas lapiņas. Es uzskatu, ka lauksaimniecība un lopkopība, protams, ir daļa no problēmas, taču tā nav galvenā problēma klimata pārmaiņu ziņā. Es uzskatu, ka lauksaimniecība varētu būt īstenībā viens no risinājumiem. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas lauksaimniecību, tā ir darījusi ļoti daudz, un šie pūliņi ir arī a, a, ir sevi atpelnījuši. Ir cilvēki, kas e, kopi zemi, un e, ir cilvēki, kas kop lopus. Es būtu ļoti priecīgi, ja viņi varētu būt šeit un varētu mūs uzklausīt, kā arī dot savu ieguldījumu debatēs. Mēs esam samazinājuši izmešus no Eiropas lauksaimniecības. Mēs zinām, kā rīkoties, un pētījuma rezultāti norāda, kā mēs šos uzlabojumus varētu palielināt. Es uzskatu, ka lauksaimnieki daudz iegūtu no šīm zināšanām. Mēs esam dzirdējuši daudz ļoti interesantus faktus, es tos, protams, ņemšu vērā. Eh, tika teikts, ka mēs negribam pilnībā izslēgt gaļu no uztura. Es ļoti atbalstu šo uh, argumentu. Divi vai trīs no galvenajiem runātājiem iesaka, lai mēs vispār izslēgtu gaļu no mūsu uztura. Es šim argumentam nepiekrītu. Nepiekrītu vairāk iemeslu dēļ. Nāsmu uzturu speciāliste, taču esmu māte. Man ir uh, jārūpējas par savu bērnu veselību. Es uzskatu, ka ļoti svarīga ir mērenība. Šis vārds ir garlaicīgs, taču tas ir ļoti vērtīgs. Uh, atšķirībā no Makvīlena Skota, es uh, Ziemassvētkos ēdīšu tīteri cepeti. Es uzskatu, ka eh, šis eh, uzturs ir pietiekami vērtīgs. Es ēdu arī putru no rīta. Es nevēlos eh, visiem uzspiestais putru, neuzskatu, ka tas būtu īstais risinājums. Manuprāt, galvenais ir mērenība. Es gribētu runāt par lauksaimniecību globālā līmenī. Jā, protams, lauksaimniecības izmeši pasaulē palielinās, taču Eiropā tie samazinās. Lopi ir ļoti būtiska uzturs sastāvdaļa jaunatīstības valstīs. Es baidos, ka mūsu debates kaitēs jaunatīstības valstīm. Galu galā lopi šajās jaunatīstības valstīs ir tikai nevis tikai daļa no uzturu ķēdes, bet tie palīdz arī dažādos lauksaimniecības darbos. Arī piens ir ļoti būtisks jaunatīstības valstīs. Protams, ka jaunatīstības valstīs iedzīvotāji tagad cenšas uh, padarīt savu uzturu rietumnieciskāku. Mēs nevēlamies, lai viņi uh, pārņemtu mūsu sliktos paradumus, taču lūdzu neiesakiet, ka ja pasaule kļūs veģetāra, mums būs mazāk problēma ar klimata pārmaiņām. Šorīt ienācu plenārsēžu zālē un esmu uh, pārliecināta, ka daudz no jums jutāt, ka šī telpa ir uzkarsēta, un tas bija vēl pirms diskusijām bieži vien uh, mēs iesakām citiem, kā rīkoties, taču īstenībā mm, mēs paši tā nemaz nerīkojamies. Es uzskatu, ka šajā telpā temperatūra varētu būt daudz zemāka. Lauksaimniecības paradumi ir mainījušies arī manas darbības laikā. Es jau esmu gandrīz eh, pabeigusi savu uzrunu. Es uzskatu, ka šie paradumi jau ir izmainījušies un te arī mainīsies. Es domāju, ka lopkopība ir jāturpina Eiropā un arī pasaulē. Mums ir jārīkojas labāk, mēs jau rīkojamies labāk, un mēs veiksim vēl lielākus uzlabojumus. Mēs nevēlamies, lai lauksaimnieki un lokopji uh, eh, justos, ka šīs debates viņus it kā atsvešina no mums. Mums ir jāiekļauj arī viņi mūsu debatēs, ja mēs gribam panākt progresu. Much, Lielas paldies Mērinai Maginesai no lauksaimniecības komitejas. Protams, lauksaimniecība nav galvenā problēma, tā ir tikai daļa no problēmas. Un, protams, tā vēlas kļūt arī par daļu no risinājuma. Jūs ēdat svētdienas cepeti un cepešu pārpalikumus pirmdienā. Tagad es jautāšu, ko, kā cilvēki rīkojas Grieķijā. Nākamā runātāja būs Kritona Arsenis. Mēs patiešām nezinām pietiekami daudz par klimata pārmaiņām. Es skatos šajā parlamentā un domāju, kā mēs varētu palīdzēt samazināt klimata pārmaiņas, taču mēs īstenībā nemaz nesaprotam, kā šī planēta pastāv, kā tā eksistē. Es domāju, ka mums vajadzētu to vairāk papētīt. Esam saskārušies ar Eh, dažādiem draudiem eh, cilvēcei. Tie bija gan eh, kodokara draudi, gan citi draudi. Mēs baidījāmies, ka Reigans vai Gorbačovs nospiedīs podziņu un pasaulē izsarsies kodolkarš. Tagad šķiet, ka ik viens no mums ir vainojams šajās bailēs. Mēs katrs taču uh, Eh, katru dienu nospiežam kādu podziņu, mēs nospiežam vai nu eh, podziņu, lai ieslēgtu gaismu, vai arī tā ir siltuma elektrostacijas iedarbināšana. Mēs nezinām, kā mūsu rīcība var ietekmēt eh, klimatu, kā mūsu rīcība pātrina klimata pārmaiņas. Šīs diskusijas, protams, ir ļoti būtiskas. Mums ir visiem jāpārzina visi faktori, kas var ietekmēt klimata pārmaiņas. Eh, ir aprēķināts, ka lopkopība sastāda 18% no kopējiem izmešiem. Ir arī citi pētījumi, piemēram, Veldvačs institūta norādīja, ka 51% eh, ir eh, šie dati. Varbūt tas ir pārspīlējums, taču mēs zinām, ka lopkopība rada ļoti daudz izmešu, tā ir ļoti liels draudz klimatam. Eh, enerģijas patēriņš arī ir iekļauts šajos aprēķinos. Mēs visi patērējam uh, lopkopības produktus. Protams, Maginesas kundze teica, ka uh, lauksaimniecības izmeši Eiropā samazinās, taču uh, lopkopības produktu patēriņš Eiropā ļoti pieaug. Mēs patērējam arvien vairāk lopkopības produktu, vai nu tie nāktu no Eiropas vai arī no jaunatīstības valstīm. Tieši mēs, Eiropieši, maksājam par to, lai e, tiktu izcirsti meži un lai šī zeme tiktu pārvērsta lauksaimniecībā izlietojamā zemē. Šī zeme tiek izmantota vai nu lobarības audzēšanai, vai arī lopu ganīšanai, lai mēs šos lopu produktus varētu patērēt. Es uzskatu, ka ik viens ir spējīgs kaut ko darīt. Es nāku no vidusjūras reģiona. Es domāju, ka risinājums ir mūsu ikdienas uzturs. Jebkurā ja gadījumā mēs gaļu nēdam katru dienu. Protams, ka gaļa mums eh, patīk, bet šī gaļa mums patīk tikai mm, no pavisam e, nesena laika. Mēs esam pārtikuši vairāk no mm, graudaugu produktiem. Es uzskatu, ka ilgspējīga pārtikas eh, politika ir vairāk jāsaista ar vietējiem paradumiem, ar vietējo uzturu, kāds tas ir ticis lietots uzturā visu laiku. Mums ir jādomā arī par to, eh, kā ražot eh, produktus nekaitējot videi. Yeah, much, eh, Paldies! Jā, vidusjūras diēta kritona tiešām ir ļoti slavena un jūs varat redzēt arī uh, pēc statistikas, kādas saslimšanas jūs neapdraud, ja jūs ievērojat vidusjūras uh, diētu. Mēs tagad esam apmēram 50 minūšas debatējuši un. Parlamentā mēs varam izmantot uh, visas valodas, mums ir pieejams arī tulkojums. That, um, catch... Un tāpēc mums ir arī brīvā mikrofona uh, procedūra, jums ir jāpaceļ roka un jāpiesakās izteikties. Es, mums nav daudz laika, bet pa pusotrai minūtē katram runātājam var veltīt, un ar to pietiek, lai uzdotu koncentrētu jautājumu vai izteiktu kādu komentāru. Kas vēlas izteikties? Es skatos, ka mūsu deputāti vēlas izteikties. Es raudzīšos pulkstenī, lūdzu. Un lūdzu stādēties priekšā un priekšsēdētāji pari valšs Es esmu no Eiropas uh, eh, lauksamnieku organizācijas un man ir prieks uh, dot savu ieguldījumu šajās diskusijās. Ir virkne punktu, kurus es gribētu minēt. Pirmkārt, ja mēs runājam par aprēķiniem par uh, siltumnīcas gāzu emisijām, praktiski neviens šeit neņem vērā to, ka praktiski Uh, lauksaimniecība un lopkopība attīstās balstoties uz lopu ganīšanu, uh, tātad zālienos un uh, pļavās, un praktiski pļavas ir CO2 uztvērējs. Un ja atbilstīgi šī te pļāvu saimniecība tiek izmantota, tad mēs varam tikai samazināt CO2 izmēšus. Protams, tas atkarīgs no katras individuālas ražošanas sistēmas. Šeit var būt variācijas. Uh, viens no runātājiem sacīja, ka tiek izmantot dati no apvienotās karalistes, un šeit pilnīgi nav ņemts vērā fakts, ka 60% no teritorijas uh, mm, Lielbritānijā var izmantot uh, tikai uh, lopu ganīšanai, ne, šī zeme nav arama zeme. Un, ja mēs pāriesim uz veģetārismu, mēs vienkārši cilvēks nespēsim pabarot, jo šie 60% un Īrijā šis procents ir vēl augstāks, tātad 80% zemes nav piemērotas lauksaimniecības kultūra audzēšanai. Nevar to izmantot kā aram zemi, var audzēt tikai lopus vai gaļas lopus vai piena lopus. Uh, un nav pilnībā ņemts vērā fakts, ka ja mēs pāriesim no gaļas uh, uz veģetāru diētu, tas nozīmē, ka mēs katru gadu kultivēsim un arsim visu, ko var uzart, un tas tikai paaugstinās uh, oglekļa izmešas. Piemēram, ja mums ir uh, ganību. Uh, teritorijas, kā mēs eh, to izmantojam lokopībā, mēs radam ļoti lielas eh, tātad eh, CO2 uztvēršanas teritorijas. Jā, ļoti svarīgs komentārs, liels jums paldies! Lūdzu, tālāk vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man sauc Pierre Chevalier. Es esmu Francijas uh, Lielopu gaļas audzētāju federācijas priekšsādātājs. Paldies, priekšsādātāji, ka jūs uh, organizējāt šīs debates par uh, klimatu sasilšanu un uh, ēšanas paradumiem pirms Kopenhāgenes. Ļoti augsts kvalitātes ievadrunas bija, kurās es ļoti ar lielu interesi klausījos. Šodien mēs esam ieradušies šeit, Eiropas parlamentā, un mums ir jāatšķir Eiropa no citiem lielajiem kontinentiem šajās debatēs. Uh, Um, Eiropā mēs ražojam lielopu gaļu tādās uh, teritorijās, kur viņi lielākoties uh, ganās. Viņi tiek uh, par, par 80% mm, pabarot šajās ganībās, un šīs ganības arī ir ļoti labs CO2 uztvērējs. Uh, Mēs bieži vien salīdzinām lauksaimniecības produktu patēriņu pasaulē. Piemēram, lielopu gaļu, ja mēs runājam Francijā, tad ne, katru nedēļu ēd divus steikus. Tas nozīmē, ka ir vēl daudz dienu, kad mēs varam ēst kaut ko citu, teiksim, piecas dienas nedēļā. Uh, Mūsu asociācija rēķina, ka uh, 15 kg eiropiešu apēd gaļas nedēļā, uh, Dienvidamerikā tas ir 70 kg un ASV vēl vairāk. Es domāju, ka mums ir Eiropa jāsamlīdzina godīgā veidā, un mēs nedrīkstam uz visu pasauli skatīties vienādi. Eiropā ir ekstensīvā lielo pražošanas pieeja. Mēs eh, to skatām kopā ar vides apzaļumošanu, apsaimniekošanu. Francijas centrālajā masīvā, Normandijā, tāpat arī Īrijā ir zaļas ganības un prērijas, kur uh, lopaudzēšana ir neatņemama teritorijas uzturēšanas sastāvdaļa un sabiedrības dzīvesveids. Es domāju, ka mēs nedrīkstam jaukt situāciju Eiropā ar situāciju pasaulē. Noteikti jāskat vietējais īpatnības. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Ševaļiekum. Is... Tālāk, nākamais runātājs, Vitorija Valjokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ārkārtīgi interesanti debatēt par šiem jautājumiem, un bez šaubām mums ir jāpanāk šeit atbilstošais līdz, līdzsvars. Laukos Eh, tiešām eh, ir iespēja noglabāt ļoti daudz CO2, eh, daudz vairāk nekā tas ir iespējams pilsētās, un tāpēc ir svarīgi, lai šīs te pļāvas saglabātos. Problēma rodas tad, kad lopi tiek baroti ar graudaugiem, piemēram, ar kukurūzu vai ar kviešiem, un ir vajadzīgs diezgan liels skaits, eh, diezgan liels daudzums kukurūzas, lai iegūtu vienu kilogramu gaļas. Un tādēļ ir jautājums, cik daudz ir nepieciešams, eh, teiksim, ēst patērēt gaļas un cik piena, lai eh, iegūtu nepieciešamo uzturā nepieciešamo olbaltumu daudzumu. Mums ir jāatrod šis līdzsvars, jo jāņem vērā, ka lauksaimniecības kultūra audzēšana uh, Eh, un arī eh, lokovijas produktu tik tie atbilstoši sabalansēt. Lukas kungs. Kundze, es atvainojos. Jā, pārstāvu zaļos eh, Lielbritānijā. Es ļoti priecājos par šiem diskusijām. Mēs par šiem jautājumiem esam mēģinājuši runāt jau gadiem ilgi un panākt, lai par tiem diskutētu nopietni. Un man ir prieks, ka šeit tas tā notiek. Jautājums pirmajam eh, runātājam, kurš sacīja, ka bērniem eh, zem piecu gadu vecuma ir nepieciešams zināms daudzums gaļas. Un es gribēju jautāt, kas tad tas īsti ir, jo var būt sabalansētāku diētu bez gaļas, tomēr var panākt pat bērniem zem piecu gadu vecuma vecuma. Tātad, kas ir par eh, zinātniskiem pierādījumiem eh, šim faktam? Jūs runājāt arī par situāciju, kurā visi būs ieguvēji. No vienas puses, samazinot gaļu, mēs uzlabosim veselību un arī mūsu zemes veselību. Bet Es gribu teikt, ka tas nav par, nenāks par labu tikai klimatam un uh, mūsu veselībai, bet tas nāktu par labu uh, arī dzīvnieku labturībai, jo pārāk intensīva uh, lopkopība nodrošina sliktus apstākļus uh, dzīvniekiem. Un es vēlētos minēt arī par šo konver, uh, konversijas proporciju, tātad cik uh, Daudz graudaugu ir nepieciešams, lai izaudzinātu, kilo, lai iegūtu kilogramu gaļas. Un uh, mums ir jādomā arī par uh, nākamo pasauli, jo tā kā mēs barojam attīstīto pasauli, mēs nekad nebūsim spējīgi attīst, uh, pabarot vispārējo pasauli. Jā, liels paldies, un nākamais, nākamā runātāja. Labdien, es esmu Beļģijas ekologu partijas pārstāve, mani sauc Tereza Sino, un es gribētu ierosināt, izdarīt secinājumus no šīm debatēm, secinājumus, kas attiec uz kopēju lauksamniecības politiku. Tik tiešām ir nepieciešams līdzsvars laukos starp kultivēšanu un lielo paudzēšanu, jo, protams, lielopi rada šos te um, mēslojumu, dabīgo mēslojumu, ko mēs varam izmantot, lai mēslotu laukus, un tad īpaši laikā dzīvnieki ēd zāli, kas izaug ganībās un šajos laukos. Arī lielopiem ir jābūt veseli veseliem, lai mēs būtu veseli, kad lietojam tos um, uzturā. Tātad ir svarīgi arī lobarība, ko izmanto. Uh, secinājumi, kas mums ir jāizdara, ir tādi, vai mums ir tāda kopēja lauksimniecības politika, kas veicina šāda veida lopaudzēšanu, lopkopību un nevis intensīvo lopkopību un nevis tikai gaļas uh, importu, jeb arī graudaugu importu, lai varētu pabarot šos dzīvniekus tā, lai Eiropai rastos milzīgs ekoloģiskais parāds attiecībā pret citām valstīm. Es domāju, ka lopaudzēšana var būt ļoti dažāda un uh, vajadzētu atbalstīt tādu, kas ir klimatam draudzīgākā. Paldies! Merci beaucoup. Paldies! Thank you. Uh, Nākamā runātāja vārds. Es pārstāvu jauno fermēru uh, asociāciju no Eiropas padomas. Es vēlētos vērsties pie pirmā runātāja no Londonas higienas skolas un gribētu runāt par piesātināto tauku saturu, par ko jūs runājāt. Es domāju, ka neviens nevarētu jums nepiekrist. Ir skaidrs, ka ēst hamburgeru septiņas dienas nedēļā var sabojāt veselību. Taču jāsaka, būtībā paši, pati produktu gatavošana rada problēmas, nevis gaļas audzēšana. Tālāk ir svarīgi domāt, kādā veidā, piemēram, metāna gāzi var samazināt, mainot lauksaimniecības praksi please. Yeah. Hello, my name is Sebastian Ceš. Paldies, esmu Sebastians Ceš un pārstāvu veģetāriešu apvienību Eiropā. Un daži saka, ka gaļa ir jāēd kādā savā dzīves posmā, un es gribētu sacīt, ka ir Amerikas dietologa asociācija, uh, kuriem ir eh, raksts par eh, pētījums par veģetārismu katru gadu. Un viņi apgalvo, ka uh, veģetārā diēta ir piemērot visos dzīves posmos, ieskaitot grūtniecību un uh, ļoti agrīnu vecumu. Jūs varat dzīvot ļoti veselīgu dzīvi, vispār nēdot gaļu. Hello, my name is Kun Bukārtam. Es esmu Kuns Bukārtins un pārstāvu Eiropas on ražotāju asociāciju, un es domāju, ka no patērētāja viedokļa, ko patērētājs varētu darīt, lai mm, pārietu no šī vairāk uz dzīvnieku produktiem balstītas diētas uz vairāk eh, dārzeņos balstītu uh, diētu. Mēs ražojam soju, sojas produktus. Un mēs piedāvājam dažādas alternatīvas produktus, piemēram, pienam. Un viņi lieliski garšo. Tur nav holesterīna un eh, katrā ziņā, eh, kā eh, teica pirmais runātājs, tam ir praktiski, tātad mums ir šie praktiskie risinājumi. Un tā veida produkti, kāda mums ir, e, tie rada mazāk CO2 izmešu, ja mēs salīdzinām uh, piena produktus, piemēram, ar sojas piena produktiem, tad piecreiz mazāks ir uh, šitas siltumnīcas gāzu efekts. Un tiešām mēs ražojam produktus, kas ir ne tikai veselīgāk, bet arī uh, mazāk ietekmē klimatu. Uh, Un ja jautājums ir par to, vai mums ir praktiski risinājumi pārtiks jomā, tad jāsaka, jā, mums šādi risinājumi ir, tie jau pastāv. Un tādēļ es jūs aicinu katreiz, kad jūs domājat par politikas veidošanu, par likumdošanu, tad eh, būtu jādomā par to, lai šādi produkti kļūtu pieejami eh, patērētājiem visā pasaulē. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Labrīt, man sauc Ombras Peran, es esmu sociālistu un demokrātu grupas padomnieks. Viss, kas mums vajadzīgs, ir pārtika, bet laba pārtika. Vai mēs varam iedomāties, kāda būs, kāds būs mūsu pusdienas 2030. gadā, kad man būs 74 gadi, vai tas būs tikai tabletes? 2030. gada vakariņas. Varbūt Pols Makārtnīs mums nodziedās kādu dziesmu par to, kad ieradīsies. Lūdzu. Labrīt. E, varbūt kāds turēs ļaunprāt uz mani, taču es e, gribētu atgriezties pie pašiem pamatiem. Jums šeit rakstīts, ka ir globālā sasilšana. Kāpēc pasaule sasila pirms tūkstošgadiem viduslaikā? kāpēc tā sasila pirms 2000 gadiem, kad bija Romas impērijas periods, vai tāpēc, ka mēs e, vīnu ražojām tik tālu ziemeļiem kā Skotijā. Pēdējos desmit gadus pasauli nav sasilusi salīdzinot ar iepriekšējām sasilšanām. Eiropas Savienība izmanto šo moto globālo sasilšanu, lai attaisnotu savu eksistēšanu. Nabaga pols Makārtnīs ir galīgi apmuļķots un šeit ir ievilināts. Priekšsēdētāji, jūs sākumā teicāt, ka cilvēki, kas ir klimata klimata pārmaiņu skeptiķi, noliedzot klimata sasilšanu. Protams, jūs esat priekšsēdētājs, jūs zinat, eh, ko jūs sakat bet eh, tas noiet par tā. Makmilans Skota kungs bija lidostā, lai satiktos ar Polu Makārtnī. Tātad viņi tomēr izmanto lidmašīnas. Mēs apvienotās karalistas neatkarības partiju organizējam šodien barbekju, tas ir alternatīvs pasākums, mēs cepsim un ēdīsim gaļu, jūs visi varat to ēst kopā ar mums un mēs svinēsim gaļasēšanu. Paldies, labu apetīti, es ceru, ka tas uz jums neatstās sliktu iespēju, ka jūs saēdīsieties gaļu. Jā, lūdzu, tur kundze aizmugurē. Mani sauc Joyce de Silver, es esmu zemnieku organizāciju pārstāve. Es vienkārši gribētu teikt, ka FAO statistika liecina, ka pasaulē līdz 2050. gadam un divreiz palielināsies audzēto lielo lopu skaits. Un tas būs patiešām diezgan katastrofāli, jo šobrīd uh, jau situācija ir sarežģīta. Viena trešā daļa visu graudaugu tiek izmantot kā lielopu barība, un 95% izaudzētās sojas ir lopbarība. Mēs vēlamies vairāk graudaugu izmantot biodegvielas audzēšanai, un tātad aizvien mazāk un mazāk paliek cilvēkiem. Vairāk nekā viens miljards cilvēku katru vakaru aiziet gulēt neēduši, bet mēs mierīgi sirdi barojam vistas, cūkas un uh, lielopus, lai varētu ēst ēst uh, olas un gaļu un justies labi. Mēs braucam ar lielām mašīnām, uh, uh, kurās ielējam biodegvielu. Es gribētu atbalstīt Karolīnu Lukas tajā, ko viņa teica par dzīvnieku labturību. Uh, divas trešdaļas no tiem dzīvniekiem, ko mēs ražojam, pārtikai tiek ražoti industriālā veidā, un tur neviens par viņu labturību nedomā. Viņi dzīvo tiešām nožēlojamos apstākļos, un dzīvniekā nekas nav palicis no viņa dabiskās uzvedības. Es domāju, ka mēs varam tādu, uzved, tādu situāciju radīt, kad visi ir iet, uzvarētāji ēst mazāk gaļas, uh, likt, lai šo te CO2 uztver ganības, tad cilvēki arī būs veselīgāki vecāki, jo viņi ēdīs mazāk gaļas, un arī dzīvnieki būs apmierinātāki, un mūsu planētai būs lielākas izredzes saglabāties. Paldies! Barbecue, so... Uh, es redzu, ka nākamais runātājs pievienojas tiem, kas iet uz savu barbekju. Kris Dēvis, vai jūs iesiet ēst gaļu, ja jūs runāsiet? Kris, Kris, tu esi pēdējais runātājs, pirms es dodu iespēju atbildēt mūsu uh, eh, prezidiju dalībniekiem. Jūs redzat, Luksemburgas laukuma barbekju izpelnījās milzīgu atzinību, citu politisko grupu pārstāvi arī pievienojas. Lūdzu, Kristēvis. Paldies priekšsēdētāji, es gribu pateikties Polam Natalam, kas nāk no mana reģiona. Uh, Pirmkārt, es gribētu teikt, ka daļa no šīm debatēm ir mākslīgas. Te mēs tiekam it kā sadalīti gaļādājos un veģetāriešos. Vairums no mums ir omnivori, kas ēda visu, un arī no veselības viedokļa, protams, ir labi, ja mēs samazināsim gaļas patēriņu uzturā, un tas būtu labi arī vidē, taču visam jābūt ir mērenam. Pirmkārt, es gribētu atvainoties par to, ka Ziemeļrietuma Anglijas izglītības sistēma ir tāda, ka ir viens cilvēks, ka tās rezultātā rodas cilvēki, kur uzskata, ka globālā sasilšana nav. Man žēl, ka neviens nav spējis iemācīt šim cilvēkam to, ka pasaulē ir kaut kādas likumsakarības. Tāpat es atvainojos arī par to, ka tās pilsētas, ko mēs ar Polu Natālu pārstāvam, Manchester un Liverpoola, ir tās, uh, kurās ir milzīgas atšķirības starp reģioniem cilvēku dzīves ilguma ziņā. Viens no iemesliem ir viņu ēšanas paradumi. Tīpaši nabadzīgie cilvēki ēd tā, ka viņu pārtika ir pilna ar taukvielām, pat tā vielas patiesībā ir būtisks uh, uh, uztur līdzeklis, un līdz ar to viņa dzīves ilgums arī palēninās. Es domāju, ka tā ir liela problēma. Es domāju, ka nabadzīgiem cilvēkiem Liverpoolā Le un Manchesterā ir tādas pašas tiesības kā bagātākiem, un man ļoti žēl, ka Jūpkip uzskat, ka viss tas ir liels joks. Yeah, uh... Paldies! Ļoti interesantas ir šīs uzrunas. Un tagad prezidijā sēdošie eksperti varētu mēģināt atbildēt šiem komentāriem. Ehm, Krīton, vai tu gribētu komentēt kaut ko no dzirdētā? Es vienkārši gribētu pievienot pateikties tiem, kas uztraucās par veidu, kādā tiek turēti dzīvnieki. Tas ir būtisks jautājums dzīvnieku labturība. Tātad tas ir kultūras jautājums. Daudz no mūsu uzvedības paradumiem rada apdraudējumu vidē. Paldies! Mareida Magīnesa, vai jums ir kaut kas sakāms par to veidu, kā mēs ražojam pārtiku? Paldies, priekšsēdētājs, runāšu nedaudz ilgāk nekā Krītons ar sēnis, gribu jūs brīdināt. Manuprāt, runātāju teiktais vēlreiz ilustrē to, ka cilvēki ļoti kaislīgi izsakās par šiem jautājumiem. Eh, Kris, tu pagājuši nedēļu teici, ka neēd pārāk daudz gaļas. Es varu tev just līdzi. Tu saki, ka it īpaši nabadzīgiem cilvēkiem ir jāuzlabo diēta. Šobrīd tiešām tā ir eh, augstākā šķiras pārstāvu cienīga tēma un ļoti žēl, ka tas tā ir. Taču jāsaka, mūsu viedokļi ir tik atšķirīgi, katram ir savslēptā darba kārtība, un tādēļ mēs nevaram vienoties. Es esmu no lauksamniecības komitejas, un es zinu, ka Eiropas Savienībā ir visstingrākie noteikumi par dzīvnieku labturību salīdzinot ar citām valstīm. Taču Eiropas Savienība neko nedara pasaules tirdzniecības kontekstā, lai aicinātu citus pievienoties Ženevā. Es nedzirdu nevārdu par to. Tie, kuriem ir nauda, nemaksā pietiekami daudz par iegūto, la, eh, iegūtajiem lauksaimniecības produktiem. Mēs nemaksājam pietiekami daudz mūsu lauksaimniekiem kamēr mēs to nedarīsim, mēs spiedīsim eh, lauksaimniekus ražot aizvien vairāk, un viņi saņems aizvien mazāk naudas. Tas man tiešām sadusmo. Eiropas parlamentā mēs jūtamies ļoti ērti. Uh, Eh, šeit ir cilvēks, kurš neēd gaļu, bet viņš varētu varbūt eh, nopirkt visu pasaules gaļu un nopirkt mūs visus un apēst. Ir nepieciešams, lai vēlēti politiķi nopietni izturētos pret šādiem jautājumiem. Uh, Eh, es domāju, ka ir jautājumi, ko mēs varam risināt, kā piemēram šo te ganību jautājumu. Fitzpatriks kundze uzdev jautājumu par pētījumiem. To ir ļoti daudz gan Eiropā, gan arī Austrālijā par atgramotāju dzīvnieku eh, ēšanu. Mēs eh, varam ļoti daudz ko darīt, un es domāju, ka tas ir jādara visiem kopā, gan vegāniem, gan veģetārišiem, gan, gan vaļādā gaļādājiem. Eh, kā jau es teicu, es ticu mērenībai. You... Paldies, un tagad doktors Dangūrs lūdzu divas, trīs minūtes komentēja dzirdēto. Um, Paldies! Mani tiešām priecē tas, ka mūsu debatas rosina tik aktīvas diskusijas, tik tiešām ikvienam ir viedoklis par šo tēmu, jo ikvienam ir viedoklis par pārtiku. Mēs ēdam katru dienu, mums nav vienalga, ko mēs ēdam, bet mums ir jādomā vairāk par to, ko ēdam, un vairāk jādomā par to, kādas sekas tas atstāja uz vīdi. Gribētu paturpināt dažas no domām, kas šeit izskanēja debatēs, un atbildēt uz dažiem jautājumiem. Pirmkārt, par ļoti svarīgo jautājumu par ganībām, kā e, pārtiks avotu dzīvniekiem. Tas ir būtisks jautājums. Vissvarīgākais ir, cik lielā apmērā ir iespējams izmantot ganības. Pārmērīga ganību izmantošana nozīmē to, ka augsne vairs nespēja uztvert CO2. Tātad, ja ir šī pārganīšana, tad ganības tiek noplicinātas un mēs nevaram izmantot ganības un augsni kā CO2 uztverē. Otrs punkts. Lielā mērā šajās debatēs mēs runājam par lielopiem un aitām. Bet kā tad ir ar cūkām un vistām? Kā jums šķiet, ko viņi ēd? Cūkas un vistas ēd soju un ēd graudus kur tos iegūst un kādas ir vidas sekas šo te au, šīs lobarības audzēšanai. Tas ir vēl viens jautājums, uz ko mēs šeit neatbildējam, jo mēs nerunājam tikai par lielopu un aitu audzēšanu. Es pilnībā piekrītu tam, būtiskajam komentāram, ko izteica 34. numurs šeit, Kris Dēvis, kad sēž priekšā piekrītu, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz veselīgu uzturu. Pārstrādātam, mm, pusapstrādātam, pusfabrikātam ir ļoti daudz tauku un sāls klāta. Mēs esam pietiekami izglītoti, lai varētu izvēlēties veselīgu ēdienu, bet visiem nav šādas privilēģijas. Ehm, vajadzētu šo situāciju mainīt un visiem pavērt iespējas dzīvot veselīgāk. Atbildot jauno zemnieku pārstāvei, es varu teikt, ka, protams, ir ļoti daudz problēmas, ko mēs varam risināt lielo paudzēšanā un emisiju samazināšanā lopu, lobarības pārtiks kvalitātei ir liela nozīme. Un pēdējais, ko es gribētu teikt veģetāriešiem, kas ne, kurus nedaudz saniknoja mani komentāri. Es domāju, ka ir svarīgi nošķirt gaļu no piena, un tāpat ir svarīgi arī atšķirt attīstītās un nabadzīgās valstis, un Protams, ka vez, e, bagātās valstīs veģetārieši e, var pie, ēst pilnvērtīgu pārtiku, taču nabadzīgajās valstīs ir pavisam cita situācija. Pārtika bieži vien ir kalorijām tik nabadzīga, ka bērni jaunā vecumā nevar bez gaļas iztīt. Tad šajā jautājumā vēl notiek pētījumi un precīzi rezultātu nav. Tāpēc es teicu, ka bērniem līdz 5 gadu vecumu gaļa ir nepieciešams uzturprodukts. Es gribētu aicināt Eiropas parlamentu uztvert šo jautājumu nopietni un rosināt šī jautājuma apspriešanu arī dalību valstīs. Mēs nevaram atļauties uh, teikt, ka nu, lauksēm transporta sektors atrisinās šo problēmu, radīs jaunās paudzes automobiļus, kas nekādas emisijas neradīs. Lauksaimniecība ir jādod savus ieguldījumus. Es negribu katrā ziņā, lai kāds man varētu vēlāk pārmest, kas neesmu mēģinājis neko darīt šīs lietas labā. Paldies! Yeah, so lively... Lielas paldies par šīm ārkārtīgi dzīvīgajām debatēm. Tagad mums būs kafijas pauze. Es aicināšu visus atgriezties zālē atkal 11.30 un tad turpināsim otro debašu daļu. Lielas paldies visiem, kas sēdē prezidijā un visiem, kas piedalījās debatēs. Tiekamies pēc 15 minūtēm. Diemžēl šajā zālē kafijas krūzes nedrīkst ienest.

Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Runāsim par uh, globālo sasilšanu un pārtikas politiku. Es ceru, ka visiem patika kafijas pauze, ka jums bija iedvesmojošas sarunas ar citiem kolēģiem, un tagad uzklausīsim nākamos runātājus. Man ir liels prieks iepazīstināt jūs ar Olivier de, de Šuteru kurš ir ANO īpašais referents par uh, tiesībām uz pārtiku. Esmu pārliecināta, ka jūsu uzruna mūs, mums visiem liksies ļoti interesanta. Es ceru, ka jūs sniegsiet mums patiešām vērtīgus padomus, ņemot vērā jūsu lomu un jūsu amatu. Lielas paldies, priekšēdētāji! Dāmas un kungi, esmu ļoti pateicīgs par šo ielūgumu teikt uzrunu šajā uzklausīšanā Eiropas parlamentā par mūsu patēriņu izvēles ietekmi uz globālo pārtikas drošību un tiesībām uz pārtiku. Šķiet, ka šīs diskusijas tiek organizētas vislabākajā iespējamā laikā. Pirmkārt, 2007. un 2008. gadā pasaulē bija pārtikas krīze. Līdz ar to ir radusies jauna un bezprecedenta interese par mūsu lauksamniecības sistēmu pārmaiņām. Līdz ar to mēs sagaidām lielas izmaiņas. Ārlietu tiešās, ār, ārējās tiešās investīcijas lauksaimniecībā ir palielinājušās no 3 miljardiem ASV dolāru līdz pat 600 miljoniem ASV dolāru. Uh, no, no, no 600 miljoniem ASV dolāru. Es domāju, ka tā ir ļoti laba attīstība. Investīcijas lauksaimniecībā var ievērojami samazināt eh, um, nabadzību. 1980. gados investīcijas lauksaimniecībā nebija pietiekamas, līdz ar to mēs tieši saskaramies ar šādu pārtikas krīzi. Mums ir jāpārdomā, uh, cik daudz naudas tiek ieguldīts lauksaimniecībā, kā arī kādi ražošanas veidi tiek atbalstīti un kā tas ietekmē vidi. Otrakārt, eh, valdības eh, arvien labāk šodien apzinās attiecības starp klimata pārmaiņām un pārtikas drošību. Kā mēs nesen pieredzējām Austrumāfrikā, Indijā vai Centrāla Amerikas reģionos, eh, kuri cieta no El, El Niño fenomena, klimata pārmaiņas jau tagad apdrauda veselu reģionu iespējas saglabāt pašreizējo lauksaimniecības ražošanas līmeni. Zemsahāras Āfrikā, kā arī daļā no Āzijas eh, klimata pārmaiņas ietekmēs nokrišņus. Eh, sausuma, skai, ska, sausuma periodu skaits palielināsies un palielināsies arī vidējā temperatūra. Lauksaimniecībai nebūs pieejams vairs ūdens. Staustarpējā klimata pārmaiņu komisija ir izvērtējusi, ka Dienvidā Āfrikā lauksaimniecības eh, raža varētu samazināties līdz pat 50%, starp 2000 un 2020. gadu. Mūsu ražotspēja visā pasaulē samazināsies vismaz par 3% līdz 2080. gadiem, salīdzinot ar 2000. gada līmeni, un līdz pat 16%, ja mēs nesagaidīsim ietekmi no oglekļa mēslojuma, kas tiek pašlaik sagaidīta. Šie zaudējumi būs vissvarīgākie Āfrikā un Latīņamerikā. Amerikā. Šie konstatējumi varbūt izklausās drūmi, bet tie tomēr vēl ar vienu ir pārāk optimistiski. Šeit mēs nerunājam par plūdiem un sausumu, kas visskaidrāk pierāda, ka klimata pārmaiņas notiek. Tāpat arī mēs neņem vērā, ka pieaugošais jūras līmenis var, var padarīt piekrastes saldūdens avotus sāļus. Tāpat arī mēs neņēmām vērā, ka uh, lauksaimniecības ražošana samazinās, tāpēc, ka pietrūkst ūdens apūdeņošanai. Uh, Himalajās, piemēram, kūst ledāji, un tas savukārt var radīt uh, plūdus upēs, tādējādi ietekmējot uh, ūdens resursu pieejamību daudziem iedzīvotājiem centrālajā un dienvidāzijā. Vairāk nekā viens miljards cilvēku no tā cietīs līdz 2050. gadiem, un tā rezultātā uh, graudu raža varētu samazināties līdz pat 30% centrālajā un dienvidāzijā. Bez tam uh, tiek noplicināta arī augsne, tas notiek arvien ātrāk. Uh, lauksaimniecība ir klimata pārmaiņu upuris, bet tajā pašā laikā tā ir arī vainojama pie klimata pārmaiņām. Tieši tāpēc uh, tiešas investīcijas lauksaimniecībā ņemot vērā vidas dimensiju ir ļoti būtiskas. Ne neilgtspējīgi lauksaimniecības veidi un patēriņa veidi uh, palielina globālās sasilšanas tendences. Moderna lauksaimniecība sastāda 14% no eh, kopējiem eh, cilvēka siltumnīca efekta gāzu izmešiem. Izmaiņas zemes izmantošanā, tā skaitā atmežošana, lai izveidotu lauksaimniecības zemi, rada 19% izmešu. Meži ir ļoti būtiski, jo tie uztver CO2. Eh, mežos var uztvert 45% no virzemes oglekļa, bet meži vēl ar viena tiek iznīcināti. Eh, kādu jautājumu ļoti no tā sistemātiski izvērās starptautiskās diskusijās par globālo pārtikas drošību. Šis jautājums ir par to, kā mm, patēriņa veidi bagātās valstīs ietekmē mūsu spēju pabarot planētu. Uh, Šie patēriņu veidi ir daļai atbildīgi par to situāciju, ar ko mēs te saskaramies. Pārtika, ko mēs ēdam, nosaka to, kā mēs ražojam pārtiku. Lopkopības ražošanas palielināšanās lai reaģētu uz gaļas, pieaugošo gaļas patēriņu, rada ļoti negatīvus blakus efektus. No 14% siltumnīcas efekta gāzu izmešiem, kas nāk no lauksaimniecības, mēslojums sastāda 38%, bet lopi savukārt 31%. 2006. gada pētījumā, kur nosaukums ir Lopu garā ēna, ko publicēja FAO organizācija, tiek teikts, ka atmežošana, lai radītu ganības, rada 18% no siltumnīcas gāzu izmešiem un tas ir gandrīz divreiz vairāk nekā transporta radīti izmeši. Tāpat arī lobarības ražošana rada. Lobarības ražošana aizņem 70% no visas lauksaimniecības zemes. Ganības atbilst 26% eh, no uh, planētas uh, platības, kas nav klāta ar ledu. Un šāda ganību pa paaugstināta izmantošana eh, ir saistīta ar meža izciešanu, tīpaši Amazonas reģionā. Eh, ANO vīdes programma nesen publicēja ziņojumu vīdes loma turpmāko pārtikas krīžu novēršanā. Tur ir teikts, ka samazinot gaļas patēriņu rūpnieciskajā pasaulē un samazinot eh, to līdz 2000. gada līmenim 2050. gadā, un tas būtu 37,4 kg uz vienu iedzīvotāju, mēs atbrīvotu vismaz 400 miljonus tonu graudaugu, ko varētu patērēt cilvēki. Tas uh, nosaktu uh, kaloriju vajadzības 1,2 miljardiem cilvēku. Ja mēs saglabāsim pašreizējo scenāriju, līdz 2050. gadam 1,5 miljonu tonu graudaugu gadā tiks izmantoti uh, lopiem no tiem 1,45 miljonu tonu tiks izmantoti uh, lopiem, un līdz ar to uh, ar, ar šo daudzumu mēs varētu notrošināt vajadzīgās kalorijas apmēram 4,35 miljardiem cilvēku. Ganību pārāk liela izmantošana, ja tajās ganās pārāk daudz kāzu vai govju, uh, pilnīgi atbrīvo ganības no veģetācijas, un līdz ar to augsne tiek pakļauta erozijai. Lopu skaits pasaulē ir pieaudzis no 720 miljoniem 1950. gadā līdz 1,5 miljardiem 2001. Eh, gadā, un tā ir eh, FAO statistika. Eh, Aitu un kazu skaits ir palielinājies no 1,04 miljardiem līdz 1,75 miljardiem šajā pašā laika periodā. Lopu ražošanas paaugstināšanās no 1950. gada ir radījusi pārāk plašu ganību izmantošanu No gadsimta vidus 20%, eh, kas ir apmēram 680 miljoni hektāru, uh, <laughs> zemes ir uh, noplicināta, jo ganības tiek izmantotas pārāk daudz. Protams, ka šī situācija ir komplicēta un ir jāņem vērā daudz faktori. Uh, taču lauksaimniecības dzīvnieki patērē mm, pārāk daudz kaloriju, ņemot vērā to, cik daudz gaļas vai piena kaloriju tiek saražots. Kenijā, kur dzīvniekiem neizbaro graudaugus, bet kuri pārtiek no zāles vai no lauksaimniecības blakus produktiem, ko cilvēki nevar ēst, e, šie gaļa īstenībā sardo, tiek saražots vairāk gaļas nekā e, lopi patērē augot. Ir ļoti svarīgi to ņemt vērā, jo e, šie lopi nodrošina ienākumus apmēram vienam miljardam cilvēku, tīpaši nabadzīgiem iedzīvotājiem lauku reģionos. Mums vajadzētu eh, noteikti nošķirt eh, gaļas ražošanu, mums vajadzētu domāt arī par dažādiem gaļas ražošanas veidiem. Mums ir jādomā par to, ka arī augsne tiek eh, noplicināta un tiek radītas siltumnīca efekta gāzes, jo ganības tiek izmantotas pārāk daudz. Šī ietekme ir ļoti atšķirīga un šī ietekme ir atšķirīga tāpēc, ka gaļu var ražot dažādos veidos. Mums ir jādomā gan par ražošanas, gan par patēriņu problēmām. Tomēr man ir skaidrs, ka mēs nevaram noteikt eh, kvantitatīvus mērķus eh, pārtikas ražošanai. Piemēram, palielināt eh, gaļas ražošanu par vairāk nekā 200 miljoniem tonu, lai sasniegtu 470 miljonus tonus 2050. gadā. Šādu mērķi noteica pirms FAO augsta līmeņa ekspertu fóruma Mums ir jādomā arī par šī vienādojuma patēriņa pusi. Ir tīpaši mums ir jāņem vērā, ka epidemiologi mūs pastāvīgi brīdina par dažādām sabiedrības veselības problēmām, ko rada gaļas pārmērīgi izmantošana uzturā. Dāmas un kungi, man ļoti patīk, ka šīs diskusijas ir uzsāktas. Cilvēktiesības var progresēt tikai tad, kad tiek pārkāpti tabū tad, kad droši vai arī inteliģenti cilvēki uzdod jautājumus, kuri, kurus nevēlas uzdot lielākā daļa no cilvēkiem. Tieši tāpēc es vēlētos pateikties Eiropas parlamenta prezidentam Ieržiem Būzekam un vicepriekšēdētājiem Edvardam Makmilinam Skotam, ka viņi ir, urg, ir uh, organizējuši uzklausīšanu. Es labprāt sadarbošos ar Eiropas parlamentu arī nākotnē, runājot par šiem tematiem. Paldies! to labā, kuri uh, nepazīst e, mūsu cieniemo runātāju. Es vēlētos pastāstīt, ka viņš ne tikai strādā apvienoties nācijās, bet ir dibinājis arī Eiropas Savienības uh, tīklu, kas strādā pie cilvēku pamatiesībām un viņš darbos arī universitātē ar pētniecību par cilvēktiesību jautājumiem, un tādēļ uh, tiesības uz pārtiku, protams, ir cilvēku pamatiesības. Un tagad mums pavisam īss mirklis pirms nākamie runātāji ieņem savas vietas, un tad mēs turpināsim tālāk. kapels have govorila. Uh, Dāmas un kungi, un tagad mūsu uzklausīšanas noslēguma daļā man ir pievienojušies divi veselīgi dzīvesveidi, tādi advokāti un popularizētāji, kas uh, runā par to, lai, ka vajadzētu ēst mazāk gaļas. Un paši viņi ir veģetārieši. Un doktors Reģenda Pačūri ir pirmais, kas uh, uzstāsies. Un runājot par klimatu pārmaiņām, eh, daudz būs dzirdējuši šo, par šo cilvēku leģendu, kas pārstāv starpvaldību komisiju klimatu pārmaiņu jautājumos. Lūdzu, Pačāri kungs. This, uh... Liels paldies par šo ārkārtīgi lielo privilēģiju, dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti, žurnālisti, masmēdī pārstāvi, draugi un kolēģi. Man šī ir unikāla iespēja piedalīties šajā pasākumā un runāt par lietām, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgas, lai nodrošinātu cilvēces nākotni un visu sugu labu eksistenci uz šīs planētas. Klimata pārmaiņu problēma šobrīd ir sasniegusi tādus apmērus, kurus mēs vairs ilgāk nevaram ignorēt. Pavisam drīz notiks Kopenhāgenes konference jau nākamnedēļ, un tādēļ mēs ceram, ka mēs panāksim globālu vienošanos, ka visas e, pasaules valstis, kas būs spējīgi kaut ko darīt lietas labā, ne tikai adaptējoties uz klimatu pārmaiņām, bet arī samazinot emisijas, mums izdosies panākt patiešām tādu līmeni, kas e, atstās vismaz kaut kādu pozitīvu iespaidu. Ko var darīt valdības, ko var darīt valstis, ir viena lieta. Mēs, kā cilvēki, kā sabiedrības pārstāvi, arī ļoti daudz varam darīt paši, kā atsevišķi cilvēki. Mahatma Gandijs dzīvē realizē kādu ļoti svarīgu principu. Viņš sacīja, ka pašam ir jāalizē tās pārmaiņas, kuras viņš gribas redzēt pasaulē. Uh, Un tad, kad viņam jautāja, ko jūs ar to domājat, viņš sacīja, mana dzīve, lūk, ir šis vēstījums cilvēcei. Tādēļ, ja mēs vēlamies uh, tikt vaļā no šīs pieaugošās klimata pārmaiņu problēmas, uh, kas ietekmēs ne tikai mūsu bērnus un mazbērnus, bet arī mūsu mūsu dzīves laikā, uh, Mums ir pietiekami ātri jāvirzās uz priekšu. Es vēlētos koncentrēties uz faktu par to, eh, ka lopkopība ir viens eh, no tiem sektoriem, kur mēs tiešām varam ienest pārmaiņas. Es neko radikāli nepiedāvāju, neko tādu, kas būtu jāpaveic vienas dienas laikā. Taču es vēlētos runāt par iespējām samazināt emisijas, uh, Uh, tieši lielopu un mailopu audzēšanas uh, ciklā. Tajā, kā mēs to darām. Kādēļ tieši uz šo nozaru vērsta man uzmanība? 80% emisiju no lauksaimniecības nāk tieši no lopkopības. Un katrs, kas ir pētījis šos jautājumus, zina, tad 18% no visām siltumnīcas gāzes emisijām uh, Eh, simts gadu eh, perspektīvā nāk no lielopiem, jo ir virkne eh, tādu siltumnīcas gāzu, kas atmosfērā pastāv ļoti īsu laiku pirms sabrukšanas, un jāsaka, 9% ir CO2. Tas ir salīdzinoši maz, ja mēs salīdzinām ar citām uh, nozarēm. 37% ir metāns un 65% slāpekļa oksīdi. Tātad ietekme uz vidi no šī cikla ir ārkārtīgi liela, un, un saskaņā ar FAO ziņojumu eh, lielopo eh, un vispār lopkopības sektors ir viens no lielākajiem eh, vides problēmu radītājiem. Tādēļ politiskais fokus uz šo sektoru ir ļoti svarīgs. Klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojums e, ir tas, ko rada šī ražošana. E, Zud arī bioloģiskā daudzveidība, pasliktinās ūdens kvalitāti. Un jāsaka, ka uh, eh, antropogēnā, antropogēnā zemes izmantošanā vislielāko proporciju sastāda lielo paudzēšana. Tie 70% no visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 30% eh, no visas, visām sauzemes eh, teritorijām pasaulē. Protams, ka uh, daudzās valstīs ir vēlme paplašināt uh, eh, lielopu audzēšanu un gaļas audzēšanu. Piemēram, 70% no iepriekš apmešotās uh, eh, zemes Amazonas reģionā tagad aizņem ganības, un uh, pārējā zeme tiek izmantota lobarības kultūra audzēšanai. Jūs, protams, zināt, ka vairākas valstis Latīņamerikā cieta uh, no valūtas krīzes. Un ko viņi nolēma darīt? Viņi nolēma paplašināt lielo apgaļas audzēšanu, atbildot uz pieaugušo pieprasījumu pasaulē. Un tas noveda pie uh, apmežoto teritoriju iznīcināšanas, kas ir tagad pārvērtušies par ganībām lielopiem un citiem mājdzīvniekiem. Es vēlētos uh, pasvītrot arī uh, ūdens izmantošanas eh, intensitāti. Lai saražotu vienu kilogramu um, gaļas, ir nepieciešami 1300 eh, kilogra, eh, litri ūdens. Lai saražotu kilogramu putnu gaļas, ir vajadzīgi 3090 litri, un lai saražotu lielopu gaļu, uh, Eh, tad 15500 litri. Lūk, tas viss var novest pie ūdens trūkuma daudzās pasaules daļā. Mēs, eh, piemēram, uz komisijā esam prognozējuši, ka līdz 2020. gadam Āfrikā mums būs 75 līdz 250 miljoni cilvēku, kas dzīvos ūdens trūkuma apstākļos, ko rada klimata pārmaiņas Un tepat laikā mēs intensificējam gaļas ražošanu, un ja mēs tā turpināsim, tad mēs tikai palielināsim ūdens trūkumu pasaulē. Tas viss būtu jāuzlūko, ņemot vērā faktus, ka ir ļoti liels cilvēks skaits visā pasaulē, e, kas ēd nepietiekami. E, un ļoti daudz no pārtikas graudiem, kas tiek izaudzēti, nonāk lobarībā, lai nodrošinātu uh, eh, lopaudzēšanu. Un tas eh, nav, uh, tā varbūt nav pareizā attiecība, kas varētu nodrošināt uh, labāk pārtiks ap, uh, apgādi visā pasaulē. Sojas proteīns tiek izmantot, lai barotu uh, dzīvniekus, nevis cilvēkus, veseli 90%, un tā tad tas nav pareizi. Un par spīti um, neefektīvai gaļas ražošanai vairāk kā 10 gā, uh, kilogrami uh, dzīvnieku barības ir nepieciešams, lai radītu 1 kilogramu gaļas. Salīdzinot ar sojas uh, izmantošanas uh, iespējām. Piemēram, ja mēs no tofu, eh, kas ir sojas eh, produkts, ražojam burgerus, tie rada mazāk CO2 izmešu kā gaļas burgers. Un tad, kad es runāju par to, ka nepieciešams samazināt gaļas patēriņu, dažādās auditorijās es pasvītroju, ka gaļas eh, samazināšana uztura, gaļas daudzuma samazināšana uzturā būs nāks par labu jūsu veselībai un arī planētas veselībai. Piemēram, Šajā valstī pirms pāris mēnešiem es runāju ģent, uzstājos ģentē, eh, kas aizsākusi kustību, nodrošinot to, ka viena diena nedēļā kļūst par dienu bez gaļas. Un es vēlētos aicināt eh, atbalstīt to, ko Pols Makārtnīs jau kādu laiku ir popularizējis, ka mums viena uh, diena nedēļā jāpārvērš par dienu bez gaļas. Šodien uh, 20 miljārdi lielopu un maiputnu ir jābaro un jāaudzina. 2006. gadā uh, Eh, tika saražot 250 eh, miljonu tonu gaļas, un tas ir piecreiz vairāk kā 50. gados. Un es domāju, ka mūsu senči bija pietiekami veselīgi arī tajā laikā, tāpēc nav nekāda iemesla, eh, ka tieši gaļas proteīns ir tas svarīgākais, lai nodrošinātu veselību cilvēkiem. Es ļoti bieži saku, ka ir divi speciālisti, e, pie kā es aicinātu jūs vērsties. Un e, tie, starp citu, ir uh, zirgi un zīloņi. Viņi visu savu uh, tātad racionu gūst no auga izcelsmes barības. Un es gribētu sacīt, ka ļoti daudzi um, vēsturē pazīstami cilvēki ir koncentrējušies vai pašievērojuši veģetāras diētas. Piemēram, Alberts Einsteins ir sacījis, ka nekas nedod uh, cilvēkam vairāk iespēju saglabāt uh, dzīvību uz zemes, kā turēšanās pie veģetāras uh, diētas. Tālāk žurnālā Lancet eh, publicētās, eh, publicētā informācija. Ļevs Tolstojs ir teicis, ka, piemēram, ja cilvēks patiešām eh, vēlas dzīvot dievam tīkamu dzīvi, tad pirmais uh, atturības tātad piemērs būs atteikšanās no dzīvnieku izte, izcelsmes pārtiks. Pols Makārtnīs savukārt ir teicis, ka veģetārisms palīdz cīnīties par ekoloģijas saglabāšanu pret bādu un cietsirdību. Mēs daudzi varam darīt kaut ko no savas puses, lai dotu savu ieguldījumu un nodrošinātu labāku dzīvi nākamajām paudzēm, kuru neietekmētu klimata pārmaiņas. Un noslēgumā. Ja mēs turpināsim iet ja to ceļu, kādu ejam, tad ietekme uz vīdi, manuprāt, kā es jau to taicīju, sacīju 22. septembrī valdību galvu tikšanās reize ASV, Eh, tad gan sociāli, gan ekonomiski mēs sagrausim vairākas uh, vietas pasaulē, un vismaz ducis uh, valstu kļūs uh, par valstīm, kas nebūs spējīgas nodrošināt savu eksistenci. Un būtībā tas beigu beigās ietekmēs mūs visus, jo gal galā tieši no šādām valstīm nāk nelegāli ieroči, teroristi, nelegāli imigranti un citas nelaimes. Un tāpēc uh, Mēs visi dzīvojam uz šī kosmosa kuģa, ko sauc par Zemi. Un tāpēc mums ir jāstabilizē temperatūra, lai tā nepaukstinātos eh, vairāk kā par diviem grādiem pēc Celsija un jāsamazina siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas. Un es gribu sacīt, ka uh, samazinot gaļas patēriņu, tas būtu efektīvs solis, lai to panāktu. you, uh, Rajendra, very much indeed. Lielas paldies Rajandam par visu to, ko viņš teica, un arī par visu to, ko tu dari. Es teicu, ka Rajanda Pačauri ir leģenda. Pols Makārtnīs ir vēl vairāk nekā leģenda. Viņš ir superzvaigzne. Pols Makārtnīs pārtrauc savu Eiropas tūri. Vakar vakarā viņš bija Frankfurtē un rīt brauks uz Berlīnu, bet starp šiem koncertiem viņš ierodas šeit pie mums, Briselē. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs par viņu laiku, par viņu enerģiju un arī par visu to, ko viņš dara šajā jautājumā, kas viņam ir svarīgs un arī man ir ļoti svarīgs. Šī doma ir tāda, ka mēs katrs varam dot savu ieguldījumu, lai samazinātu globālo sasilšanā dot mazāk gaļas. Pols bija vienīgais autors pasaules vispopulārākajai dziesmai Yesterday. Šodien viņš nerunā par vakardienu, viņš runā par rītdienu, par jūsu rītdienu, mūsu rītdienu, mūsu bērnu rītdienu. Lūdzu, vārds Polam Makārtniem. Thank you. Paldies. Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani šodien. Es šeit runāju kampaņas dalībnieku vārdā, ko mēs sākām uh, apvienotajā karalistē. Tā saucas pirmdiena bez gaļas. Kā es iesaistījos šajā kustībā? Tas notika pēc tam, kad es biju izlasījis kādu stāstu par ANO pārskatu kas tika izdots 2006. gadā, un šis ziņojums saucās Lopu garēna. To nebija uzrakstījuši veģetārieši. Ja veģetārieši būtu rakstījuši šo ziņojumu, tad jau visi teikt, nu, nu, skaidrs, ko gan citu viņi var uzrakstīt. Taču ANO pārstāvji to rakstīja, viņi nebija veģetārieši, viņi ievēroja gluži tradicionālu diētu, iespējams, ka ēda arī gaļu. Un tas man likās īpaši pievilcīgi. Pēc tam es sāku rakstīt vairākas vēstules valdību vadītājiem, kurās teicu. Jums varētu likties, ka es kā veģetārietis klauvēju pie jūsu durvīm un turpinu runāt par savu jājam zirdziņu. Nē, es uh, norādīju šo ANO pārskatu un teicu, ka es neesmu tā autors, tie ir fakti, kurus izklāsta ANO. Kopš tā brīža ir tapuši ļoti daudz jaunu pētījumu un pārskatu. Tie ir publicēti New York Times un nesen es vienu lasīju arī The London Times pirmajā lapā. Un visi šie pētījumi ir par šo pašu tēmu. Es personiski uzskatu, ka ir steidzami kaut kas jādara šajā lietā. Kādēļ? Tā kā Pačaurī doktors tikko teica, lopkopība ražo vai, rada vairāk emisiju nekā visi transporta līdzekļi kopā - mašīnas, lidmašīnas, vilcieni. Mums likās visu laiku, ka tieši transporta sektors ir tas grēkās, taču jaunākie pētījumi rāda, ka lopkopība rado, rada vairāk kaitīgo emisiju. Tas, tā rada tādas problēmas kā atmežošana seši futbola laukumi meža pazūd katrā minūtē uz pasaules. Tas ir tādēļ, ka mēs uh, to izmantojam uh, ganības. Uh, pārāk intensīvi. Tāpat arī ļoti daudz ūdens tiek izmantots. Četru stundu dušas notekējums pazūd lauksaimniecībā katru sekundi. Es būtu priecīgs, ja šie skaitļi būtu nepatiesi, jo tad mēs varētu turpināt tādu dzīvesveidu, kāds mums bijis līdz šim, un nedomāt par visu šo tēmu. Taču man ir nelabs aizdomas, ka šie skaitļi ir patiesi, un tādēļ esmu arī ieradies šeit šodien. Lauksaimniec, eh, lopkopība patērē 8% no visa ūdens pasaulē, un lopkopība arī ļoti piesārņo dabiskos ūdeņus, jo ūdeņos nonāk hormonu preparāti, antibiotika, ķīmiskās vielas, virca, eh, dažādi pesticīdi un arī um, eh, minerāla mēslojums pati lopbarības ražošana atstāja ārkārtīgi lielu oglekļa pēdu, gan transportējot to, gan arī eh, ražojot eh, šos te lopbarību. Viena trešdaļa graudu aug tiek izmantot lopbarībā, 90% sojas tiek eh, pārstrādāt lopbarībā, 40 kalorijas, kilokalorijas fosilā kurināmā ir nepieciešams, lai radītu vienu kilogramu lielu lielopu gaļas un tikai 2,2 uh, kW ir nepieciešama, lai saražotu tikpat daudz uh, veģetālās barības. Mēs zinām, ka uh, lielopi ir atgremotāji, viņiem ir četri kuņģi, viņi ļoti daudz atraugājas gremošanas procesā un tādējādi rada daudz metāna. Iespējams, ka jūs to visu zinat, taču es domāju, ka nepieciešams to vēlreiz atkārtot. Metāna molekulas ir 21 reizi vairāk uztver siltumu nekā CO2. Tātad siltumnīcas iedarbība e, šai te e, gāzei ir vēl graujošāk uz pasaules atmosfēru nekā CO2, un metāns nenoārdās e, atmosfērā 9 līdz 15 gadus. Lopkopība ražo ļoti daudz arī slāpekļa oksīda kas ir 310 reižu spēcīgāks nekā CO2, un tas paliek atmosfērā 114 gadus. Uh, tās gāzes, ko mēs emitējam šodien, kaitēs mūsu klimatam daudzas desmitgadus uz priekšu. Ko darīt? Es domāju, ka cilvēki nezin īsti, ko viņi konkrēti varētu darīt. Cilvēki it kā gribētu dot savu ieguldījumu, gribētu darīt tā, lai lietas mainītos, taču nezin, kā tieši. Un tāpēc radās mūsu kampaņa. Tās galvenais mērķis ir likt cilvēkiem padomāt un sākt ar vienu dienu bez gaļas. Tas nav grūti, tas patiesībā ir interesanti. Mēs ieteicām bez gaļas iztikt pirmdienā, bet tikpat labi tā varētu būt jebkur cita nedēļas diena. Man īpaši pievilcīgi šajā kampaņā liekas tas, ka tas ir katram pa spēkam. Ja jūs teiksiet cilvēkiem tagad visiem ir jākļūst par veģetāriešiem, tas daudziem būs pārāk grūti. Eh, lai kļūtu par veģetārieti, ir jābūt tiešām ļoti norūpējušamies. Bet, ja mēs ieteiktu vienu dienu iztikt bez gaļas, tad es domāju, ka vairums to varēs izdarīt. Svēdi, sestdien, svētdien mēs visi nedaudz uzdzīvojam. Pirmdienā ejam uz sporta zāli, nu tad pirmdienā varētu arī vēl vēl nedaudz papūlēties un iztikt bez gaļas. Agrāk mēs ne, īpaši nenodarbojāmies ar materiālu pārstrādi, ar atkritumu pārstrādi, bet tagad mēs to darām, tas ir plaši izplatīts, tāpat arī automobīļi ar hibrīdu tipu motoriem agrāk nebija populāri, bet tagad ir populāri, ir iespējams ieviest izmaiņas. Mums ir jāpasaka cilvēkiem priekšā, ko viņi var darīt, un es ieteicu šo te iespēju vienu dienu iztikt bez eh, gaļas. Tas būtu tikpat daudz kā ieguldījums iztikt bez tūkstošu jūdžu gara pārbrauciena ar automobili. Mums ir ļoti daudz labu piemēru pasaulē, piemēram, Džentas pilsēta šeit vairāk kārt ir minēta kā pilsēta, kurā viena diena bez gaļas. ASV Baltimorā skolu sistēma ir tāda, kur 80 tūkstoši bērni ir iesaistīti šajā eh, kampaņā diena bez gaļas. Zviedrijā ir jauns marķējums pārtikai. Katrs patērētājs uz marķējumu var izlasīt, kādu kaitējumu vidē ir nodarījis šī konkrētā produkta saražojums. Uh, Tādējādi cilvēki tiek labāk informēti un viņi var labāk izvēlēties, kā rīkoties, kā uzvesties, kā labāk pasargāt atmosfēru patērētājs tad var izdarīt šo informēto izvēli un varbūt nolemt, nē, ne, tomēr nepirkšu to. Tā ir iespēja viņiem pirkt ar atbildības izjūtu. Brazīlijā savu Paulo pilsētā. Jūs zinat, ka Brazīlija ir liels gaļas eksportētājs, bet arī pat San Paulo ir ieviesta be, diena bez gaļas. Apvienotie karalistē arī diezgan daudz skolu. Uh, kas iesaistījušās mūsu kampaņā. Es kādreiz runāju ar vienu direktori, un viņa teica, ka viņa sot satrauksies, ka bērnu vecāki viņai pārmetīs, ka viņa politizē šo jautājumu Taču patiesībā neviens vecāks nav nobežojies, viņi pat ir apmierināti, jo kāds grib, katrs grib dot savu ieguldījumu, un bērniem tas vispār ļoti patīk, jo viņi zina, ka runa ir par viņu nākotni. Mums dažreiz liekas, ka bērni ir mazi un tāpēc dumji, bet viņi nav dumji. Viņi daudz ko saprot. Viņi saprot, ka viņi dzīvo uz šīs planētas un mantos to no mums. Ja mēs tos atsūkosim, tad bērniem būs jāveic satīrīšanas darbi. Tātad bērni labprāt iesaistās savās progr šajās programmās un izprot tās. Viņi pieņem šo domu, ka ir atbildīgi par planētu. Mēs kā vecāki, protams, gribam rūpēties par saviem bērniem visos iespējamos veidos. Šis ir veids, kā mēs domājam par atbildību par nākotni. Mēs esam atbildīgi par bērnu nākotni, to mēs zinām, kā doktors Pačaūri pieminēja, eh, gaļasēšana ir saistīta arī ar veselību. Pasaules vēža asociācija aicina ēst mazāk sarkanās gaļas lai uzlabotu veselības stāvokli kopumā. Ko var darīt Eiropas parlaments? Ko var darīt pasaules valdības? Mans ierosinājums ir tāds. Viņi varētu aicināt cilvēkus samazināt gaļas patēriņu uzturā jo nu pat parādās jauni ētiski jautājumi. Tiešām ir neētiski pievērt uz tiem acis. Tā vairs nav kāda cilvēka personiskā izvēle, ko viņš ēd vai neēd. Nē, tas ietekmē visu planētu. Un tā mums par to arī ir jādomā. Ir jau bijušas vairākas pārtikas krīzes un klimata krīzes. Parlamenti, tautas mēģina tās pārvarēt, tātad tas ir iespējams. Nu, piemēram, Londonā pirms daudziem gadiem un Losandželosā pirms daudziem gadiem avīzēs katru dienu bija fotogrāfijas, kur rādīja Londonas smogu. Likās, ka tas ir, tā ir vienkārši tāda parādība, no kuras nevar izraizīt, izvairīties. Visi zināja, ka ziemā ir šī parādība. Taču, kad tik sāka pētīt šo parādību un saprata, ka tā ir saistīta arī ar cilvēku veselības pasliktināšanos un daudz cilvēku mirst no šī smoga un netīrā gaisa, pēc tam notika šīs pārmaiņu uztvere un e, tagad Londona ir satīrīta. Tālāk par smēķēšanu runājot. Es uzaugu istabā, kur, kura nemitīgi bija pie, piesmēķēta. Visos ģimenes svētkos visi uh, smēķēja. Man vecāki smēķēja kā traki. Es nekad par to neaizdomājos. Man māte arī nomira no vēža. Es pats ļoti ilgus gadus smēķēju. Taču pēc tam situācija mainījās. Tā mainījās pēc tam, kad tika popularizēti ārstu viedokļi par to, ka smēķēšana, ieskaitot arī pasīvo smēķēšanu, negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Un tad valdībām kaut kas tas bija jādara. Tagad situācija ir mainīsies. Mēs esam pateikuši, piemēram, šajā zālē neviens nedrīkst smēķēt. Ja kāds vēlas uzsmēķēt, viņam jāaiziet ārā, un sabiedrība to pieņem. Iesākumā šis ieteikums nebūtu nebija populārs. Un līdzīgi būtu arī domājot par planētas nākotni. Es domāju, ka arī šeit valdības un parlamenti var informēt cilvēkus un palīdzēt viņiem saskatīt, kā viņi var gluži vienkārši dot savu ieguldījumu, neadot gaļu vienu dienu nedēļā. Vēl kāds aspekts. Mēs varētu palīdzēt lauksaimniekiem. Šis ir jautājums, kas tiek pieminēts visu laiku. Ja ražos mazāk um, lopu, tad tas slikti ietekmēs lauksaimnieku labklājību. Es domāju, ka valdībām un parlamentiem ir jāpalīdz lauksaimniekiem pielāgoties jaunajai situācijai. Tas vienmēr vēsturē tā ir noticis. Ir jāmaina parastā lietu kārtība Es domāju, ka šobrīd ir pienācis īstais brīdis atkal veikt kārtējās izmaiņas. Jums ir jāskaidro lauksaimniekiem, ko viņi var audzēt un kā viņi var nopelnīt sev iztiku kā viņi var uzturēt uh, ražošanas produktivitāti, mainot ražošanas metodus un produktus. Es pats dzīvoju laukos un mums ir uh, bioloģiskā saimniecība. Kad mēs iesākām ar to nodarboties, visi kaimiņi domāja, ka mēs esam muļķi ka nekādus ienākumus negūsim un tas nedarbosies. Bet tagad viņi vairs to nesaka, jo viņi redz, ka arī pār bioloģiskajiem produktiem var iegūt gluži labu samaksu. Uh, arī viņi paši tagad pievērš šādām ražošanas metodēm. Un tādēļ es gribu ieteikt kaut ko darīt arī klimata pārmaiņu jomā, ieviešot pirmkārt vienu dienu bezgaļas, vai tā ir pirmdiena vai kāda cita diena. Tas nav nekas jauns. Tas ir noticis arī pagātnē. ASV prezidents Trūmens 1947. gadā pirmajā uzrunā Amerikas tautai, kas tika raidīts televīzijā, runāja par krīzi Eiropā un par to, kā amerikāņiem būs jāpalīdz eiropiešiem pēc otrā pasaules kara beigām. Bija nepieciešams uh, uzsākt palīdzības kampaņu, ieskaitot arī pārtiks produktu nosūtīšanu. 47. gadā Trumens ierosināja amerikāņiem neēst naudu otrdienās Viņš gāja vēl tālāk. Viņš teica, ceturtdienās nevajag ēst putnu gaļu un olas. Un amerikāņi viņam klausīja. Mēs aizmirstam, ka vēsturē jau ir bijuši šādi precedenti. Bez tam mēs nedrīkstam aizmirst par nabadzības izplatību pasaulē. 1,4 miljārdi cilvēku dzīvo ekstremāls nabadzības apstākļos. Mm, tas ir sociāls jautājums, kas steidzami jārisina viens no veidiem, kā to risināt, ir sākt gaļas patēriņa samazināšanu. Nesen runāju ar Alu Goru par šo jautājumu. Als Gors ir pazīstams ar saviem ļoti stingriem uzskatiem par globālo sasilšanu Es aicināju viņu man pateikt kaut ko, ko es varētu jums šeit šodien nolasīt, un viņš bija mierā. Viņš saka, ka viens no klimata katastrofas iemesliem ir uh, gaļas palielināšanās uh, pasaules cilvēku uztur, uzturā. Uh, It īpaši tādēļ, ka daudzi lopi tiek ražoti intensīvā veidā, viņi netiek uh, ganīti, bet uh, un tiek pārauta šī te sinerģija starp augiem un dzīvniekiem. 6000 galonu ūdens ir nepieciešama, lai ražotu šo te proteīnu Eh, līdz ar to arī uh, dzīvnieku atkritumi, proti viņu radītie mēsli, vairs nevar tikt izmantots kā dabīgais mēslojums, jo tie ir pārāk uh, skābi, tos ir jāuzskata par toksiskiem atkritumiem. Algors saka, ka viņš nav veģetārietis, taču viņš tic tiem pierādījumiem, ka palielinātais gaļas patēriņš cilvēku diētā arī ir saistīts ar veselības pasliktināšanos, ir īpaši sirds un asinsvadu slimību izplatīšanos. Un tādēļ Els Gors uzskata, ka šādas kampaņas, kā piemēram pirmdienas bez gaļas, ir ļoti labi paņēmieni, kā ieviest stratēģiju globālās piesārņojuma samazināšanā un tanīpat laikā cilvēku veselības uzlabošanā uz pasaules. Un nobeigumā vēlreiz gribu teikt, es gribu aicināt jūs visus iesaistīties, dot savu ieguldījumu. Lūdzu, dariet kaut ko savas tautas labā, viņu bērnu labā un tās planētas labā, ko šie bērni uh, mantos no mums. You, Paul, Liels paldies, Paul! Vai nu jūs piekrītat vai nepiekrītat? Mūsu šīsdienas nolūks bija pievērst uzmanību jautājumam par lopu ražošanu un gaļas patēriņu, kā tas ietekmē mūsu veselību un, protams, arī vidi. Sars Pols, uh, Reģanda un es esam parakstījuši paziņojumu, kas būs galīgais paziņojums pēc šīs uzklausīšanas. Tagad pavisam ātri to nolasīšu. Esam pateicīgi, ka Eiropas parlaments ir organizējis šādu uzklausīšanu. Mēs zinām, ka Lisabonas līgumam stājoties spēkā, Eiropas parlaments uzņemsies kopīgu atbildību kopā ar Eiropas valdībām, lai veicinātu pasākumus starptautiskā līmenī, lai varētu tikt galā ar reģionālām vai pasaules vidas problēmām, it īpaši, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Tieši tāpēc mēs aicinām deputātus reaģēt uz ekspertu viedokļiem, kas tika pausti šodien, un darīt visu, lai tiktu patērēts mazāk gaļas. Mēs aicinām valdības un visus, kas eh, piedalīsies Kopenhāgenes sarunās, pielāgot lauksēmniecību un attīstības un lauku un reģionālās attīstības politikas, lai mēs varētu reaģēt uz klimata pārmaiņām. Aicinām pašvaldības un municipalitātes Eiropā un pasaulē organizēt eh, bez gaļas dienas saviem darbiniekiem. Mēs aicinām arī visus eh, cilvēkus, bet īpaši attīstītās eh, valstis, izmainīt savu uzturu un um, nelietot gaļu uzturā vienu dienu nedēļā, lai mēs varētu cīnīties kopīgi pret klimata pārmaiņām. Kolēģi un draugi, šodien mēs esam ieviesuši izmaiņas uh, mūsu uh, ēdnīcā. Puse no ēdieniem šodien, uh, kas tiek piedāvāti, ir bez gaļas, un tas ir tikai iesākums. So I'd like to thank Es vēlētos visiem pateikties, ka ieradāties pie mums. Paldies arī tiem, kas vēroja šo pārādu televīzijā. Runātāji, vēlētos pateikties arī runātājiem, kas šodien izteicās, vēlētos pateikties arī darbiniekiem, īpaši darbiniekiem mēdnīcā, bet īpaši vēlētos pateikties mūsu galvenajiem runātājiem Režandam Pačuārī un uh, Saram Polam Makarnijam.